Good afternoon, lady. Labdien, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, padomnieki, rūpniecības pārstāvji un sveic arī mūsu panelistus. Liels prieks jūs visus šeit redzēt. Rūpniecība 4.0. Tā būs uzklausīšana, bet pirms tam mums vajadzētu pieņemt darba kārtību. Ja nevienam nav nekādi komentāri, tad uh, mēs varam pieņemt darbu kārtību bez izmaiņām. Vai jums ir kādi komentāri? Nē, tad uh, paldies. Man paziņojumi. Man jūs, diemžēl, jāinformē, ka mūsu kolēģis Džans Luka Bonanno ir uh, aizgājis mūžībā Itālijā 5 jūnijā. Droši vien daudziem no jums tas ir uh, uh, tāds trieciens, un arī mums uh, tā ir sēru ziņa. Borano kungs bija itra komitejas deputāts, kopš viņu ievēlēja Eiropas parlamentā 2014. gadā, tātad viņš pie mums strādāja divus gadus. Viņš bija Eiropas Nāciju un Brīvības grupas deputāts. Pirms strādāt Eiropas parlamentā viņš darbojās Itālijas deputātu kamerā kopš 2008. gada un vēlāk, eh, tātad līdz 2014. gadam viņš bija Itālijas parlamenta deputāts. Viņš pārstāvēja Leka Norte. Bonano kungs eh, atstāja sievu un divus bērnus, un viņiem es gribētu paust visdziļāko līdzjūtību Ietru komitejas eh, vārdā, visu mūsu kolēģu vārdā. Es gribētu piedāvāt eh, tagad sēdes sākumā ieturēt klusumu brīdi, pieminot mūsu kolēģi. Thank you very much. Lielas paldies. Um, well, um, mm, uh, I could um, also remind. Es varētu jums visiem arī atgādināt, ka ir izmaiņas grozījuma iesniegšanas termiņos attiecīgajiem dokumentiem, un tas jums varētu būt ļoti svarīgi. Pirmkārt, frekvenču joslas un spektrs, tur referente ir Tojas kundze, jaunais eh, termiņš ir 1. jūlijas 12. 30. jūnijas bija iepriekšējais eh, termiņš, tātad 24 stundas eh, ilgāks ir šis termiņš, kas dažkārt var būt izšķirīgi svarīgi. Uh, Dažkārt mums tieši pietrūkst šīs pēdējās stundas. Tātad tagad mums ir viena diena vairāk, lai iesniegtu grozījumus. Informācijas apmaiņas mehānisms enerģijas jomā. Krasnodemska kungs ir referents 1. jūlijas, 12. ir jaunais termiņš 30. jūnija vietā. Šī informācija tiks nosūtīta arī pa e-pastu jums visiem. Tagad varam ķerties pie mūsu uzklausīšanas. Tas ir trešais darba kārtības punkts. Atklāta uzklausīšana par Rūpniecība 4.0 izskatīšanu saistībā ar ietekmi uz lielo datu un robotikas nozari. Sveicu mūsu viesus. Mums ir liels prieks, ka jūs visi varējāt ierasties Šis jautājums ir ļoti svarīgs no mūsu komitejas viedokļa. Mēs esam atbildīgi ne tikai par rūpniecību un eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet arī par digitālo darbu kārtību, par digitālo savienību, par digitālo vienoto tirgu. Tātad eh, tas viss ir ļoti cieši saistīts. Eh. Viss, ko mēs šeit darām Eiropas Savienībā, digitālajā jomā. Un ne tikai ir digitālais vienotais tirgus, bet digitālā savienība tā ir. Atgādināšu, ka Rūpniecība 4.0 būtiski ietekmē industriālo procesu attīstību. Tur ir runa par eh, robotiku, dažādām jaunajām tehnoloģijām, lieliem datiem un mēs, kā ITRA komiteja, vēlētos izpētīt visus šos jautājumus un to, tos potenciālos scenārijus, kādi varētu būt un kāda likumdošana varētu būt nepieciešama. Un tas ir jautājums mums visiem un arī jautājums mūsu viesiem, jo pašā sākumā tas ir tāds vispārīgs jautājums. Uh, Mums vajadzētu apzināties, ka mēs esam atbildīgi par šo nākotnes likumdošanu, kāda likumdošana ir nepieciešama, kādā virzienā tai būtu jāiet, varbūt jūs varētu mums dot savus ieteikumus kā eksperti. Lielo datu aspekti, par to arī tiks runāts, protams. Mēs strādājam pie dažādiem ziņojumiem itra komitejām Tie ir ļoti cieši saistīti ar rūpniecības, robotikas jomu, ar digitālo jomu, civiltiesībām robotikas jomā, piemēram, arī vienotā tirgus akts, Eiropas mākoņa iniciatīva, ko tikko sākām pirms dažām dienām. Un ļaujiet man arī informēt jūs lai pēc iespējas vairāk uh, deputāti varētu piedalīties uzklausīšanā. Pateikšu tātad, ka mūsu viesi izteiksies, un pēc tam, pēc šiem četriem runātājiem, būs uh, jautājumu un atbilžu daļa. Un es gribētu jūs uh, lūgt mūsu runātājiem, lūgt nerunāt ilgāk par desmit minūtēm. Jūs vēl diskusiju beigās varēsiet eh, pateikt kaut ko papildus, eh, apkopojot diskusijas un atbildot uz jautājumiem. Un tas varētu būt pat interesantāk vēl mūsu deputātiem. Tātad varbūt jūs varētu pieturēties pie šī ieteikuma. Tas būtu tiešām lieliski. Tad sāksim. Pirmais runātājs. Uh, Maties Puts ir Fraunhofer institūta direktors, tas ir uh, um, tehnoloģija institūts. Uh, mehānikas un inženierijas institūts, un uh, viņš ir profesors Minhenes uh, universitātē, viņš mācījās un strādāja arī Londonā uh, juristu firmā. Profesors ir sarakstījis virkni publikāciju par e-komerciju, mākoņu datošanu un uh, rūpniecību 4.0. Ne, es atvainojos, tas ir nākamais runātājs mehāniskās inženērijas diploms Hemnīcas universitātē, tātad viņam ir, un viņš arī ieguva doktora grādu. Un kopš 94. gada strādā Fraunhofer institūtā. Vai es varētu jūs lūgt, Pucakungs, sākt mūsu uzklausīšanu? Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Liels paldies! Paldies, ka esat ieradušies un uh, dodat man iespēju uzklausīt uh, mūsu idejas uh, īsumā, no kurienes tad es nāku no Kemnicas, Vācijā, kur ir mūsu institūts, un tas ir orientēts uz ražošanu, kas nozīmē, ka mēs tiešām ražojam uh, mašinu, mašīnu detaļas eh, un eh, mēs strādājam arī pētniecības jomā. Tātad tiešām darbojamies Rūpniecība 4.0 jomā. Ja par to runājam, tad tā ir ļoti plaša aina. Tur ir runa par vispārējiem noteikumiem, par drošumu, par datu eh, nodošanu, biznesa modeļiem, un tur ir runa arī par politiskām platformām. Es runāšu par ražošanas tehnoloģijām. Uh, Tas nozīmē, ka mans uh, temats ir uh, rūpnīca. Nebaidieties uh, no šīs jomas, uh, vienkārši sekojiet man, uh, sāksim kā pa pulksteni. Un šeit ir runa par materiāliem, kur ir visi dati, un mēs uh, šo materiālu apstrādājam. Uh, Un uh, mēs varam saražot uh, tātad šīs detaļas. Tas nav vienkārši uh, solis, bet tā ir vesela ķēde, vesela sistēma. Un, protams, ka var notikt adaptācija. Mēs strādājam uh, rūpnīcās, kas ir digitalizētas, uh, kas ir eh, optimāli eh, izveidots, lai izmantotu visus resursus. Un mēs to, protams, darām eh, kopā ar cilvēkiem, kas var reālā laikā risināt problēmas, kas rodas attiecīgajā kontekstā, kas var komunicēt un pieņemt lēmumus. Un Tur tiek izmantota enerģija, sinhronizēta resursi, biznesa modeļi, kas ir inovatīvi, un mēs panākam uh, produktus. Tā nav nākotne, tā ir realitāte. Vienkārši trīs lietas. Pirmkārt, mēs to varam izdarīt, bet arī mūsu ķīniešu kolēģi to var izdarīt. Mēs to varam izdarīt vienā punktā, bet šī oranžā bulta ir problēma, jo mums nav sasaistītie dati. Četri Rūpniecība 4.0 ir ļoti vienkārši. Tie ir dati, un no datiem mēs veidojam informāciju, no informācijas veidojam zināšanas, un no zināšanām mēs veidojam pievienoto vērtību. Protams, principā tas ir nedaudz sarežģīti, bet tas nav tas jautājums, par ko grib runāt. Par to jūs varat izlasīt vēlāk, bet tas, ko grib izskaidrot, ir tas, ka mūsdienās eh, rūpniecība jau izmanto čet, rūpniecību 4.0. Mēs neesam tie cilvēki, kas rada uh, Uh, vai izmanto datus, mēs esam vienkārši lietotāji. Es uzskatu, ka ja dati ir inovāciju avots nākotnē, ja tā būs, tad mums jādomā ļoti daudz par to, kā mēs to varam iekļaut rūpniecībās, mūsu produktos, tehnoloģijās, uh, mūsu materiālos, uh, lai nebūtu tikai lietotāji. Protams, jau ir piemēri, ko to var izdarīt, piemēram, Eiropas projektos. Viens piemērs eh, manā institūtā bija uh, nosacījumu uzraudzība, kur mēs vācām uh, datus no mašīnām un mērējām jau tos datus, kas ir sistēmā, mēs uh, tos uzkrājām un mēs varējām uzkrāt datus un arī veikt ieteikumus par to, kā veikt uzturēšanu. Un, piemēram, mūsu institūtā um, mobilās ražošanas asistents ierīces, kur mēs um, vācām datus, tur tas jau ir iespējams. Mēs uh, veidojām uh, informāciju, kas ir balstīta uz kontekstu, un tā tiek sniegta vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā vietā, vajadzīgiem cilvēkam. Tā jau ir realitāte. Un, protams, ka mēs zinām, ka, ja Mēs esam starp fizisko realitātu un kiber uh, telpu, jeb digitālo dvīni, tad mums ir jābūt ļoti uh, uzmanīgiem ar uh, mūsu strādniekiem rūpnīcās. Tātad mēs uzskatām, ka nākotnē um, būs sociāli satīklota rūpniecība, kur mums būs pievienotās vērtības tīkli un tās varētu būt tādas sociāli tehniskās sistēmas. Fraunhofer institūtā mēs par to runājam par šo te E3 koncepciju, kā jūs redzat šajā slaidā. Un gribu parādīt arī uh, to, ka strādājam arī robotikas jomā. Un te, protams, ir uh, jāizvērtē visādi aspekti, tehnoloģijas, piemēram, sensori un kontroli, un arī par drošumu ir jārunā. Uh, un mums jau ir zināma pieredze, bet šeit mēs, kā a, ražotāji, uzskatām, ka svarīgākais būs a, šis saskars punkts starp cilvēkiem un robotiem. Un visi šie jautājumi uh, ir jāapspriež ar drošību un uh, to, vai to var pieņemt. Un savā prezentācijas noslēgumā gribētu parādīt divus attēlus uh, - tādas labas sajūtas ražošanu. Uh, Paraugieties kreisajā pusē, kad bija rūpniecība 0-0, kad uh, akmens laikmeta cilvēkam rokās bija eh, divi uh, akmeņi, un viņš ļoti labi jutās, uh, jo uh, viņš uh, iesit sev pa pirkstiem, un tad viņam sāpēm. Tātad viņš zināja, ko tas nozīmē, kad ir laba sajūta un kad ir slikta sajūta. Un tad uh, šie te meistari, kad bija rūpniecība 1-0, 2-0, 3-0. Un uh, mēs visu laiku centāmies izvairīties no sarežģītības. Mēs centāmies to visu sadalīt, specializēt uh, dažādus uzdevumus. Un man šķiet, ka mums kā nozarei lielākā iespēja tagad Eiropā ir uh, pat gūt labumu no sarežģītības. Un, manuprāt, tas ir lielākais ieguvums, ko varam gūt no rūpniecības 4.0. Proti, mēs varam veidot sarežģītas sistēmas, mums ir vajadzīgā informācija, tur nav fiziski uh, Uh, šķēršļi šādai darbībai, varbūt juridiski punkti, kas ir jāatrisina, bet mēs varam būt ieguvēji no šīs sarešķītības, jo mums ir iespēja tagad to visu analizēt ar lielajiem datiem, mazajiem datiem, un uh, tas viss jau ir lielā mērā pieejams. Bet mēs esam ražotāji Eiropā. Paraugieties uz šo ļoti vienkāršo elementu. Tas ir uh, uh gultnis lodīšu gultnes. Tātad, un ja mēs raugāmies uz lietošanas fāzi, tad mēs zinām arī eh, datus no šīs fāzes. Mums ir arī tehniskās ražošanas dati, un ja jūs paraugāties uz šo lodīšu gultni, eh, tur ir šīs lodītes un citas detaļas iekšā, vai nebūtu interesanti vienkārši tā kā ideja padomāt par to, kā mēs varam uh, ražot datus, nevis ar papildus sensoriem, bet izmantojot mūsu eh, zināšanas eh, par nanomateriāliem un citām lietām Eiropā, kā mēs varētu ražot datus un vai mums tomēr eh, pat nevajadzētu to um, darīt. Uh, Un uh, mēs varētu to izmantot mūsu produktos, veidot vērtības pievienošanas ķēdi, izmantojot informāciju un gal galā nokļūt līdz produktam. Tā ir vienkārši ideja, ko gribēju jums piedāvāt, kā mēs varam radīt datus un nebaidīties no sarežģītības. Tas varētu mums palīdzēt uh, saglabāt ražošanu Eiropā, radīt produktus Eiropā, jo tos nevarētu tik viegli saražot citās pasaules daļās un mēs uh, saglabāt savu konkurētspēju. Paldies! Ļoti interesants mūsu uzklausīšanas sākums. Tā teikt, e, daži filozofiski jautājumi, pieņemšana, labsajūta ražojot, sadarbības starp cilvēkiem. Tas viss ir ļoti svarīgi. Tā skaitā no mūsu e, komitejas viedokļa sociālā tīklošana Tāpat arī sarežģītības eh, aspekts, kā tikt ar to galā, lai nebaidītos no tā, un ražot datus. Ļoti svarīgi jautājumi. Varbūt neatbildējāt uz tiem visiem, bet noteikti tas nozīmē daudz jautājumus kolēģiem. Paldies, direktori! Mūsu otrs runātājs, Pīters Broitigans kur ir no eh, konsultancija partneris, absolvējis eh, Minhenes universitāti, jurists, strādājis arī Londonā par juristu. Viņš ir sarakstījis virkni publikāciju. Rūpniecība 4.0, mākoņu skaitļošana, e-komercija, tā teikt, visas lietas, kas ir mūsu komitejas kompetencē, tā kā esam tieši mūsu tematā. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man tiešām tā ir kā privilēģija uzstāties šeit pie jums un priecājos būt šeit. Tā, mēģināšu slaidus palaist. Nā, te nu, te nu tas ir. Es zinu, tas bija garlaicīgi, jo runāju par eh, likumdošanu, bet eh, tās ir svarīgi. Jūs jau zināt, ka juristi vienmēr vēlas cīnīties ar zinātniekiem un tehniķiem, vai ir kādas neatrisinātas problēmas, kur ir nepieciešama likumdošana par rūpniecību 4.0, ir tīpaši attiecībā uz robotiku un liela apjomu datiem. Eh, paskatīsimies vispirms uz robotiku un atbildības jautājumu vai ir kaut kas eh, no tā, kas būtu eh, jāregulē. Tālāk e-persona kā jēdziens, vai mums nepieciešams kaut kas mākslīgs, kas eh, varētu pārstāvēt robotu, lai mēs varētu uzlikt atbildību robotam kā e-personai. Tā tad nebūtu vairs tikai fizisks personas, bet arī e-personas, vai kaut kas tāds ir nepieciešams. Un trešā lieta piekrītu iepriekšējiem runātājiem, lielie dati ir svarīgs jautājums, vai tur kaut kas ir jāregulē, jeb datu privātuma regulējums ir pietiekošs. Tad sāksim un paskatīsimies vispirms atbildības aspektu. Vispirms ir jānošķir autonomi produkti, pilnībā autonomi pro, pro, produkti un Paskatīsimies automašīnas. Eh, ir dažādas palīgas sistēmas, kas palīdz jums novietot automašīnu, eh, palīdz ievērot distanci, bet jūs esat tie, kas vadat automašīnu. Šajā ziņā nekas nav mainījies. Tās ir automatizētās sistēmas. Bet nākotnē par to jau visi runā šobrīd, būs pilnībā autonoma automašīna vai robots, kas visu darīs pats, pats pieņems lēmumus. Tātad jums nebūs jāiejaucas, jūs pat nedrīkstat iejaukties, jo viņš to darīs labāk nekā jūs. Tātad tā būtu pilnība autonomas sistēma. Un paskatoties uz atbildības aspektu, autonomiem aspektiem, manuprāt, nav nepieciešama jauna likumdošana. Pašreizējā likumdošana ir pietiekoša, domājot par produktu atbildību. Uh, īpaši jau ražotāja atbildību, kurš šo produktu ir ražojis, tad ar to pietiek šobrīd. Jo galu galā to visu kontrolē cilvēks. Eh, šeit nenotiek eh, mācīšanās. Paskatoties uz eh, automašīnām, arī tur esošā sistēma ir pietiekama, ir autovadītāja atbildība, tātad reģistrētā īpašnieka atbildība un ražotāja atbildība. Tātad eh, šīs trīs personas uzņemas atbildību un ar to pietiek. Mums ir eh, novērota tiesi iestāžu eh, tendence padarīt likumdošanas tik, stingrāk šai ziņā. Tātad tas darbojas šobrīd automatizētiem produktiem. Cilvēks izlem gal galā visu. Esošā likumdošana ir pietiekama, bet pilnībā autonomām sistēmām sistēmām, kuras pašas mācās, to vairs nekontrolēs cilvēks. Šīs sistēmas pašas pieņems lēmumus, un tur, man liekas, mums ir caurums likumdošanā. Jo tad, kad mēs nonāksim tik tālu līdz pilnībā autonomām sistēmām, mums būs jāapsver izmaiņas likumdošanā, jākoncentrējas uz trim personām - lietotāju, ražotāju un varbūt arī uz eh, programmu nodrošinājumu un programmētāju. Paskaroties eh, uz šo situāciju, varbūt politiski nevēlētos eh, likt atbildību uz lietotāju. Ja jau tā ir autonoma mašīna, automašīna, tad lietotājs jau to nevar ietekmēt, un tad mm, tā nebūs pareizi likt visu atbildību uz lietotāju. Jo Eh, persona to lieto un nedrīkst iejaukties eh, sistēmas darbībā. Domājot par eh, mašīnu savstarpēju komunikāciju, tur varbūt izmantojot šos mašīnas var uzņemties zinām atbildību. Tālāk programmatūras izstrādātais, vai tas var būt atbildīgā persona? Es teiktu, ka nē, jo ar to varētu arī ierobežot inovāciju, jo programmatūras ražotājs nav tas, kurš iegūst eh, labumu no šī produkta, jo viņa programmatūra tiks izmantot kādā konkrētā eh, produktā. Tā kā varētu būt vēlme likt atbildību uz ražotāju, sistēmas ražotāju, jo viņš ir ar šīm lielajām kabatām, kurās liks visu gūto peļņu. Uh, un tas ir jāliek kopā arī ar apdrošināšanas risinājumiem, jo sistēma ir autonoma, un ja tur kaut kas nedarbojas, tad nevar runāt par nolaidību. Līdz ar to mums ir nepieciešams rast kādu risinājumu saistībā ar apdrošināšanu. Šeit es to šajā slaidā vēlreiz norādu. Mums jā, jākoncentrēs uz ražotāju, kas ir atbildīgs par visu sistēmu, šo robotu pilnībā, un tāpēc ir jābūt ar to saistītai atbildībai. Vai papildus tam mums ir nepieciešama arī e-persona, respektīvi, lai katrs robots un katra sistēma būtu ar savu atsevišķo juridisko personu? Man atbild būtu nē. Jo mums jāņem vērā divas lietas. Pirmkārt, atbildība un e, to var piešķirt jebkurai pusēji, kas stāv aiz šī robota. Un e, tad var e-personu izmantot kā tādu starpposmu, caur kuru tālāk uzlikt atbildību ražotājam un apvienot to ar apdrošināšanas risinājumu. Otra lieta ir, kāpēc varētu apsvērt e-personas e, izveidi. Ko darīt, ja e-persona veik veikt pasūtījumus, izraksta rēķinus un izlēma, kas būtu jāiepērk. Vai tādā gadījumā e-personai ir jābūt tādai mākslīgai, juridiskai personai, lai šo pasūtījumu varētu piesaistīt e-personai? Atbildi ir nē, manuprāt. Jo mēs vienmēr varam kombinēt vai piesaistīt šo e-personu ražotājiem, kuram ir nepieciešami šie pasūtītie materiāli. Līdz ar to vienmēr varēs sasaistīt šīs e-personas pasūtījumu ar ražotāju, kura uzdevumā tas ir veids šo pasūtījumu, un tad eh, tālāk jau var eh, veidot kļūdu labojumus un tā tālāk. Tālāk, eh, lielie dati. Tā tad vēl viens lielais temats, kas mums ir jāapspriež. Un šobrīd eh, norit nu, divas diskusijas. Pirmā ir par to, vai nepieciešams likums, kas eh, regulētu datu piedarību, it īpaši nepersonisko datu piedarību. Tātad eh, tie dati, kas nāk no ražošanas, no rūpnīcas. Un otrs ir datu privātums. Tātad, vai mums nepieciešama datu eh, piedarības eh, regulējums, kas noteikti, kad var piekļūt šiem datiem un kas? Šeit es esmu uzskicējis eh, savas idejas, mums jāpaskarās uz pašreizējo likumdošanu, bet arī uz to, kā definēt šos datus. Tālāk, vai pašreizējā likumdošana ir pietiekama? Tālāk, paskatīsimies detalizētāk. Ko nozīmē nepersoniskie dati? Mēs zinām, kas ir personiskie dati, personu dati. Tam ir liels eh, apjomīgs regulējums, sāksies spēkā ar 2018. Eh, gadu, un tur vairāk un mazāk ir skaidrs, kas ir personu dati. Bet kas ir nepersoniskie dati? Tātad 11 eh, grādi pēc Celsija. Tie ir absolūti nepersoniskie dati, bet vai tas jums kaut ko dod? Tikai kombinācijā ar citiem Ja es saku 11 grādi pēc Celsija mašīnā, kamēr tie strādā vai ārpusē un ir pārāk augsti šai mašīnai, tad kombinējot šādus datus, tie jau veido jēgu. Bet kā mēs varam definēt to, ko ir nepieciešams eh, no šiem datiem aizsargāt ar likumdošanu? Principā mēs varam koncentrēties tikai uz kodiem, uz bināriem kodiem, tad jau ir jāaizsargā viss, un tas jau ir ļoti sarežģīti. Jo ja mēs cenšamies aizsargāt visu, tad uh, varbūt ir paralēli jāregulē arī tas, kā var piekļūt šādai informācijai. Līdz ar to pašreizējā likumdošana ir pietiekama. Mums ir datu privātuma regulējums, eh, negodīgi komercprakses eh, aizliegums, komercnoslēpuma aizsardzība un e, likumi par datubāzēm, kas arī ir interesanti. Tas tika radīts šeit Eiropā, un varbūt tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam strādāt iemesli jaunā likumdošanai, vai tas tiešām ir nepieciešams? Vai ir nepieciešams, lai aizsargātu inovāciju, bet inovācija nenotiek, jo tur ir runa tikai par datu apkopojumu, tur nav nekā radoša šajā procesā. Vai nepieciešams caurskatāmiem vienkāršam tirgiem, piemēram, digitālajiem tirgum, vai tam ir nepieciešams regulējums? Es neredzu, ka tas būtu nepieciešams, neredzu nepieciešamību regulēt to. Vai nepieciešams līdzsvarot uh, šeit varas trūkumu varbūt kompensēt. Līgumos mēs redzam, kā antitrusta likumdošanā, konkurences tiesībās, tālāk datu privātums. Jūs jau redzat šeit regulē, regulas, tad šeit jau ir pseidonimizācija, anonimizēšana Tad, ja mums nepieciešami personīgie dati, tad ir uh, liela problēma saistībā ar konkrēti norādīt izmantošanas mērķi. Tā kā šobrīd šī principa dēļ mēs to Eiropā nevaram darīt. Paldies! Paldies! Tie bija ļoti svarīgi jautājumi par autonomām sistēmām, produktu atbildību, e-personu un viss, kas saistīts ar lielajiem datiem. Paldies! Paldies par šo prezentāciju! Mūsu nākamais runātājs Edija Rolands kungs, kurš ir eh, inovācijas politikas vicepriekšsēdētājs Siemens uzņēmumā. Viņš sāk strādāt Siemens uh, uzņēmumā jau kādus gadus atpakaļ. Es saprotu, jau 20. gadsimtā ir uh, absolvējis uh, ķīmijas programmu un strādā Siemens Briseles birojā kopš 2004. Gaļa, gada. atbild par eh, attīstības izstrādes un inovācijas politiku, kas ir eh, ļoti svarīgi no mūsu kompetences viedokļa un vārds tad jums. Paldies, priekšsarētāji, paldies, eh, ka uzaicinājāt mani. Mana runa koncentrēsies uz ražošanas digitalizāciju, tā kā Industrija 4.0 ir uh, svarīgākais punkts. Tātad patērētāji biznesā tas ir sākās uh, no kompaktdiskiem uz straumēšanu, no parastām grāmatām uz e-grāmatām, un tagad tas viss ir uh, pārgājis uz citām jomām. Jūs redzat slaidā, kur Siemens darbojas. Šodien mēs uz digitālo ražošanu koncentrēsimies. Digitalizācija kā tāda ir eh, viss posms no produkta eh, konstruēšana līdz eh, pat apkalpošanai pēc ražošanas. Un tas atbild, attiec uz visiem, visām šīm nozarēm. Protams, ka ir izaicinājumi, un tie ir mainījušies. Laiks līdz tirgum, kā jūs zinat, tagad ir daudz sarežģītākie produkti, kā jau kolēģi iepriekš sacīja patērētāji vēlas daudz individualizētākus eh, produktus, tad mēs varam runāt par individualizētu masu ražošanu. Mēs izmantojam datus, lai, izma lai uzlabotu kvalitāti. Un, protams, eh, energo un resursu efektivitāte ir ļoti svarīgi faktori, ja vēlamies saglabāt konkurētspēju. Tā kā Rūpniecība 4.0 ir Vācijas nākotnes eh, projekts, kas koncentrējas uz ražošanu pēc 2025. gada cenšoties atrisināt visus šos jaunos izaicinājumus un problēmas, kas saistīti ar ražošanas nozars digitalizāciju. Eh, tā integrē visus posmus no idejas līdz uh, apkalpošanai pēc ražošanas un eh, uzturēšanu. Digitālais dvīnis, tā teikt, šo jēdzienu jau pieminēja kolēģis no Fraunhofer institūta. Apakšā jūs slaidā redzat Runa ir par īstu ražošanas līniju, pievienoto vērtību ķēdi un paralēli tam ir digitālā vērtības ķēde, sākot ar produktu izstrādi datorā un tālāk ejot eh, cauri līdz ražošanai un tālāk jau tā ir eh, apkalpošana un, un apstrādes rūpniecībā ir līdzīgi. Tur varbūt nesākat ar eh, produkta konstruēšanu, um, bet drīzāk laboratorijā, tālāk tā paplašināt ražošanu rūpnieciskos apmēros un tālāk jau ķīmiskā rūpniecībā tas tiek izmantots. Šeit labajā pusē jūs redzat vēl attēlu tam, kā e, paralēli darbojas virtuālā un reālā pasaule. Un visi dati, kas tiek radīti visos posmos uz reālās ražošanas līnijas, var tikt izmantoti, lai uzlabotu iepriekšējo vai nākamo eh, soļus. Bet kas ir galvenie komponenti, kas ir nepieciešami? Tie ir attēlot šeit kreisajā pusē. Vispirms ir nepieciešama industriāla programmatūras un automatizācijas portfelis, ko mēs saucam par digitālo uzņēmumu, kas arī jāizstrādā eh, mūsu klientiem Protams, ka nepieciešams vēl trīs svarīgi komponenti - industriālā komunikācijas tīkli, tāpat ir nepieciešams nodrošināt savu rūpniecisko ražotni, tāpēc nepieciešama ir kiberdrošība nodrošināt, un galu galā jūs sniedzat industriālos pakalpojumus saviem klientiem. To var paveikt, eh, izmantojot kopīgas platformas šīm nozarēm. Un ķeros pie praktiska piemēra tālāk Maserati Ghibli modeļa ražošana. Tā šobrīd norit, izmantojot e, pilnībā šo digitālo uzņēmuma um, veidu, paralēli izmantojot faktiskos un virtuālos datus, lai uzlabotu ražošanu no sākuma posma līdz beigām. Un mums arī izdevies nodrošināt uh, aptuveni 30% produktivitātes uzlabojumu. Līdz ar to laiks līdz tirgumu eh, samazinājās no 48 mēnešiem līdz 32 mēnešiem, kas tas ir šobrīd. Par robotiem tālāk. Jūs redzat nelielu animāciju tam, kā tas notiek šobrīd. Roboti ražotnē saņem datus, savstarpēji komunicē, uh, Un šeit tiek eh, komplektēta automašīna, un tad notiek nākamais solis. Tātad eh, visi varianti, kur, kur šādi roboti strādā ražotnē, tie visi tiek eh, atšķirīgi un individuāli programmēti. Bet kā būs rītdien, tad, kad mēs runājam par pilnībā autonomām un inteliģentām sistēmām? Uh, Tad mēs runājam par autonomām mašīnām, kuras spēj neatkarīgi izvērtēt, kāda veida, kāda tipa e, ierīce tālāk nāk, un mēs varam iepriekš ieprogrammēt konkrētu recepti, specifikāciju, ko mēs e, vēlamies no viņiem un nepasakām, kā viņiem tas ir jādara. Un tālāk viņi paši ģenerē ražošanas kodus pilnībā neatkarīgā veidā, un viņi var uh, Eh, mainīt savu rīcību atkarībā no produktu veida, ar kur tiem ir jāstrādā. Cilvēki un autonomās eh, mašīnas, protams, strādās kopā, ļoti cieši sadarbosies. Ir svarīgi, lai roboti atpazītu cilvēkus, cilvēku darbību tūmā, lai viņi būtu uzmanīgāki. Un tad, kad cilvēks nav klātbūtne, cilvēku klātbūtne nav konstatēta, tad var strādāt daudz ātrāk. Tālāk par viedajiem datiem un lielajiem datiem. Šeit jūs redzat, eh, kreisajā pusē sākam ar instalētiem produktiem. Mums ir aptuveni 300 tūkstoši eh, ierīču, kurus mēs eh, saucam par ierīcēm. Tā var būt turbīna, elektrostacija, tomogrāfs, jebkas. Katra šī sistēma rada datus, Un, lai analizētu šos datus, ir nepieciešama uh, konkrētās jomas zināšanas, vai tās būtu veselības aprūpas jomā, enerģētikā, transporta jomā, ir jāzina konteksts un jābūt izpratnei par analītiku un algoritmiem, kas ar to ir saistīti. Un tad, ja tas viss ir, var izmantot šos datus, lai no tiem radītu viedos datus, kas var palīdzēt mūsu klientiem uzlabot eh, veiktspēju, eh, samazināt eh, energopatēriņu, izmaksas, risku. Es domāju, ka jūs noteikti zinat šo Ženēvā lielāko eh, ierīci, kur runāja par 27 km eh, lielu ierīci, kur ir integrētas vadības sistēmas, eh, aptuveni 600 vadības ierīces, un eh, milzīgs daudzums ar sensoriem, un visi šie dati tiek izmantoti. Siemens regulāri pārbauda sistēmas veiktspēju, vai nav, nepastāv kādas eh, darbības problēmas. Es pat nerunāju par zinātniskajiem datiem, kas eh, tiek ģenerēti, bet tikai un vienīgi, lai uzturētu šīs mašīnas darbību, mēs radām uh, 100 terabaitu eh, apjomu datus eh, dienā. Tas nozīmē, ka eh, papildus tam vēl 40 terabaiti sekundē tiek radīti zinātniskais datus šī pātrinātāja darbībā. Tātad tas tiek izmantots analizējot šos datus, lai uzlabotu šīs ierīces darbību. Un tad, iedomājieties, 40 eh, dienās ir jāatrod 27 km eh, garā mašīnā problēma. Tā kā eh, šeit tiek izmantot vienlaicīgi viedie dati un lielie dati. Šeit jūs redzat lietu internetu, par ko viss tagad runā, bet mūsu Uh, klientiem, kuriem ir sava infrastruktūra, vai tā ir ražotnē, vai uh, uh, šis pātrinātājs. Tur var būt daudz jautājumu saistībā ar uzticamu darbību un apkalpošanu. Mēs tāpēc sakam, ka klientam pašam ir jāizlem, vai viņi izmantos uh, šādu lietu internetu, kas e, visus datus sūtīs mākonī un e, tālāk trešā puse to analizēs, vai arī varam iebūvēt pašā ierīcē lokāli e, šo viedo datu ražošanu un tālāk tie tiek nosūtīti mums Siemens, tad, kad ir nepieciešama apkope. Bet neatīrītie dati, kas iet īpašniekam, tie arī paliek tikai pie īpašnieka. Mēs to saucam par sistēmu tīklu, jo sistēmas var savstarpēji sazināties. Tas nenozīmē, ka viņiem ir savi dati jāsūta caur atvērto internetu. Tā ir mazliet atšķirīga filozofija, vairāk orientēta uz klientu starp uzņēmumu sadarbībā. Tā, ar to es arī tad noslēgšu savu prezentāciju, ietaupīju 27 sekundes. Uh, thank you very much. Jā, es paldies. Tagad soli pa solim mēs eh, radām jaunu sistēmu, robotu sistēmu. Paldies! Uzņēm, digitāli uzņēmumi ir, būs ļoti svarīgi mūsu nākotnē un arī likumdošanas procesā vēlos ceturtajam runātājam dot vārdu Fredrikam Kekalēnenam, kurš pārstāv Enevo uzņēmumu, uzstāties jūs vadāt uh, uzņēmumu un esat dibinājis uh, Enevo uzņēmumu. Tas ir uh, Somijā bāzēts uh, uzņēmums, kas ir uh, revolucionizējis uh, atkritumu pārstrādes rūpniecību. Un tas ir viss modernākais, eh, kādu šim esmu redzējis, un eh, tā ir visekonomiskākā atkritumu vākšanas sistēma, kas tiek izmantot pilsētās ļoti interesanti, un tagad mēs ar interesi klausīsim jūsu izklāstu. Jā, liels paldies, eh, man liels gods būt šeit. Neesmu doktors vai profesors, esmu uzņēmējs, kas ir dibinājis uzņēmumu, un mēģināšu jums sniegt informāciju par to, kā praktiski strādā digitalizācija uh, un uh, lielo datu vākšana ļoti tradicionāli, bet ļoti lielā rūpniecības nozarē. Ātri par manu uzņēmumu mēs uh, to dibinājām. Ar uh, vīziju proti, kā varētu uzlabot uh, šo procesu un uh, mēs strādājam atkritumu vākšanas uh, rūpniec, uh, rūpniecībā un pārstrādāšanas rūpniecībā, un uh, šeit uh, situācija, protams, ir ļoti mainījusies kopš tā laika, kad mēs sākām strādāt šajā jomā. Uzņēmums uh, bija bāzēts Somijā, un pamazām mēs guvām panākumus visā pasaulē. Eiropā, Ziemeļamerikā, Japānā. Daži no jums droši vien zinās, ka šī globālā atkritumu vākšanas rūpniecība ir viena no lielākajām. Un um, mēs dienu no dienas esam saistīti šo jautājumu. Varā nekā viens uh, biljons uh, eiro ir uh, iegadējā eh, tirgus apgrozījums. Tātad tas ir ļoti tāds, eh, tāda tendence, ka ir vairāk tiek patērēti, patērēti priekšmeti un eh, notiek arī lielāka urbanizācija pasaulē. Cilvēki, kas dzīvo pilsētvidē, saražo desmit reizes vairāk atkritumus nekā cilvēki, kas dzīvo lauku apvidū. Tas ir ļoti pārsteidzošs fakts. Ir simtiem miljonu uh, atkritumu konteineru visur pasaulē un miljoniem uh, smago mašīnu, kas atkritumu vākšanas mašīnu, kas savāc šos atkritumus. Interesanti ir tas, ka šis uh, viena biljonu markets, tas ir attiecis faktiski uz loģistiku. Loģistika plāno mm, Tie nav šādi um, detalizēti dati, tie, tas kā mums pies. Tad par šo uh, atkritumu šķirošanu. Ir tūkstošiem, tūkstošiem konteineru pilsētās uh, un uh, katru dienu, katru otro dienu uh, dodas kraus mašīnas uz uzņēmumiem, uz slimnīcām, savāc atkritumus. Un, tas pamatojas uz šiem pieņēmumiem mūsu sistēma. Un Savukārt pieeja, kas ir pamatojas uz datiem, tur var precīzi aprēķināt, uz kurieni jādodas savākt atkritumus uh, un uh, kādi atkritumu daudzumi, ar kādiem tur ir jārēķinās. Vēl dažas, uh, daži attēli, tas ir parasts parks, viena attēls ir no Somijas, otrs no Barcelonas, tas ir Somijā. Un savukārt arī dažas citas pilsētas Eiropā. Tā ir problēma. Kādreiz uh, Eh, mašīnas ierodas, ierodas par vēru, lai savāktu atkritumus, un tas uh, rada milzīgu vidas problēmu. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam izveidojuši sensorus. Un eh, šeit sensori nosaka, cik ātri konteineri aizpildās. Un šie dati tiek nosūtīti mākoņu datos, un tad var pieņemt uh, tad var redzēt, kuri konteineri ir eh, piepildījušies eh, um, pilsētās. Un šeit ir schēmas izveidotas. Strādājot šādā veidā, mēs esam samazinājuši 50% eh, atkritumu vākšanas izmaksas loģistikas jomā daudzās pilsētās. Tie desmitiem un desmitiem miljonu eiro katru gadu uh, ko daudzas pilsētas ir varējuši ietaupīt daudzās eh, pilsētās pasaulē. Sensori ir, eh, tiek izmantoti, lai radītu datus, automātiski tiek eh, savākt dati par piepildes līmeni, par temperatūru, par katru atsevišķo konteineru. Tā visu lietas labums ir acīm redzams, mums ir daudz zemākas operacionālās izmaksas tādā veidā, Un uh, tas, protams, šeit dod ļoti lielu labumu pārstrādes uh, procesiem. Mēs uh, izprotot to, saprotam, cik lielu labumu tas dod arī videi. Piemēram, pārstrādēt materiālu, stēraudu, patērē daudz mazāk enerģiju nekā izmantojot izēvielas. Tātad tas ir ļoti efektīvs, ir ja tieši raugoties uz izēvielu izmantošanu. Un izmantojot šādu metodu, izmantojot tehnoloģijas un datus un šo jauno sistēmu, mēs, eh, mums vairs nebūs vajadzīgs eh, izēvielu imports. Mūsu patērēja, kas ir mums eh, Eiropā, Delanda ir viena no vadošajām pārstrādes procesā un atkritumu vākšanas procesā Spānija. Apvienotā karas daudzas pilsētas, apvienotā piemēram, Londonas atsevišķi kvartāli. Tāpat mēs strādājam arī lielākajām pilsētām - Ziemeņamerikā, Ņujorku. Mēs redzam, ka šī tehnoloģija pārveido veidu, kā pilsētās un daudzās rūpniecības nozarēs eh, strādā ar šo jautājumu nākotnē. Tehnoloģija var palīdzēt un mainīt lietas mm, mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam šeit uh, varam izmantot tehnoloģijas, lai padarītu darbību šajā nozarē efektīvāku un lai nodrošinātu labāku dzīvi pilsoņiem un uzņēmējiem. Tāpat arī mēs ar Renē Pakamu strādājam Japānā. Jā, tas tiešām ir kaut kas īpašs, ka Eiropas uh, uzņēmums, kas tika dibināts, uh, varēja gūt uh, tik lielus panākumus arī Japānā. Lies paldies par jūsu prezentāciju. Tas ir konkrēts piemērs, ko jūs sniedzāt. Jā, mēs šeit eh, redzam, kā tas skar arī mūsu ikdienas dzīvi un cik eh, svarīga ir šī iespēja strādāt arī šajā nozarē. Gribētu uzsākt tagad diskusiju kārtu jautājums un atbildes. Kolēģis Bonī no Tautas partijas, tagad jums vārds. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšādātāji, un paldies par uh, prezentācijām, ko dzirdējām. Tas ļoti iedvesmojošas, iedvesmojoši izklāstīja par uh, Romnici 4.0 un par uh, attiecībām ar lielajiem datiem un kā šeit strādā roboti. Es domāju, ka mums vajadzētu uzsver šīs debats, ja mēs vēlamies sasniegt savus eh, mērķus, ko esam izvirzījuši konferences spējā Eiropas rūpniecībai, bet man ir vairāki punkti, ko gribētu pieminēt diskusijā. Pirmkārt, ko jūs domājat par eh, nosacījumiem attīstībai šajā jomā, kas ir saistīts ar eh, savstarpēju sasaisti infrastruktūrā, tāpat arī infrastruktūras kvalitāte tīkli un uh, datorcentri un uh, tīkli, kas strādā lielu efektivitāti visā Eiropā. Ko jūs domājat par? Par komunikāciju ne tikai par lietotājiem uh, kā cilvēkiem, bet arī par komunikāciju starp mašīnām, starp iekārtām. Kā mēs varam uh, nodrošināt, eh, kā šeit varētu nodrošināt labāku infrastruktūru attīstībai. Otrais eh, temats ir saistīts, kā profesors Puts teica, dati kā avots. Es pilnībā piekrītu, ka mums ir jāņem vērā arī datu īpašuma problēma. Bet tāpat mums vajadzētu arī saprast, kas rada datus, jo šādos procesos ne tikai cilvēki rada datus, bet bieži vien datus rada automātiskā veidā. To dara iekārtas mašīnas. Noteikumi, kas ir svarīgi datiem, datu aizsardzībai, datu drošībai, arī attiecībos personu datiem, tur vajadzētu būt uh, atšķirīgiem noteikumiem salīdzinājumā ar tiem datiem, ko rada iekārtas mašīnas. Kā jūs domājat, kā varat atrisināt šo datu īpašumu problēmu un kā mums ir, eh, ir iespējams paaugstināt eh, sapratnes līmeni par šo pastāvošo problēmu, kas pamatojas uz datu apstrādi? Trešais punkts par jauniem attiecībām starp cilvēkiem un robotiem. Piekrītu, ka mums ir nepieciešams savu veidu noteikumu sadarbībai, un mums ir vajadzīga arī komunikācija. Ja es pareizi sapratu, tas nav tikai, nav runa tikai par mehānisku sadarbību, bet arī, ja mēs lietojam mūsu balsi kā personas, un mums ir arī aplikācijas, kas ir svarīgas palīdzībai, lai nosūtītu mūsu balsi, piemēram, pa vietu telefonu, iekārtām. Mums ir jāņem vērā, kāda veida komunikācija mums ir nepieciešama, ja mēs vēlamies strādāt kopā ar robotiem, sadarboties ar robotiem. Kā aprakstīt šo pieejamību, šīs uh, nosacījumus. Ļoti interesanti, ko teica Broidikamu kungs, profesor Broidikams, par e-personām. Es ļoti arī vēlētos šeit paust piesacību, ja mēs uh, šeit runājam par dažādām atbildībām kas bija tādā tradicionāla veidā. Mums ir vajadzīgi pilnīgi jauni risinājumi. Un es domāju, ka mums ir jāņem vērā to. Un turklāt vēl es gribēju izteikt, ka ir jau veikts darbs, ko vada Juri komiteja. Un itri komitejai vajadzētu tikt vēl vairāk iesaistītāji šajos procesos. Bet es pilnībā piekrītu, ka mums ir nepieciešami daži noteikumi, konkrēti noteikumi, bet to nevis nevajadzētu pārlieku noregulēt. Un pēdējais punkts, nu, nekluši pēdējais, bet ceturtais ir uh, saistīts ar uh, patērēm, jo šie digitālie uzņēmumi var uh, radīt, veidot produktus un pakalpojumus, un tāpat arī pielāgotas, patērtam pielāgotas produktus un pakalpojumus, un arī personalizētas pakalpojumus. Tā ir jauna pievienotā vērtība. Domāju, ka tas ir šīs rūpniecības uh, panākums, bet, lai to nodrošinātu, kā jūs jau pieminējāt, uh, Rārāns kungs to teica, mums vajadzēs kopīgas platformas, lai apvienotu rūpniecisko drošību un pakāpumus. Mums jārunā par uh, platformām jaunā veidā, ne tikai runājot par līdzinājumu. Bet vēl viens eh, runātāju, eh, Buzekungs vēlas patrauc runātāju, bet eh, ļoti ilgi jūs runājat, saka priekšēdētājs. Bet pēdējais punkts, saka Bonīkungs, ir par regulējumu. Varbūt, ka mums būs vēl papildus laiks. Vērnēs kundze no sociālajiem stiem un demokrātiem. Mums iespējas paliks vēl pāri laiks, ja jūs varēsiet uzdot vēl papildus jautājumu. Jā, paldies priekšēdētāji. Jo daudz dzirdējām par tehnoloģisko līmeni rūpniecībā 4.0 par uh, ekonomikas eh, uzņēmē darbības eh, noteikumiem par nepieciešamību rīkoties par jaunu domāšanas modeļiem, bet es gribēju pieminēt vēl vienu citu aspektu. Proti jautājumu mums ir darba ņēmējus šeit arī jāiesaista. Tas jau nātēc tikai uz valdēm, jo, protams, viņiem arī ir savas problēmas, jo tie ir jauni uzņēmē darbības modeļi, iespējams, ka tie ir jauni riski, kas ir uh, šeit saistīti ar to, bet it īpaši darba ņēmēji būs jauni izaicinājumi priekšā. Varbūt jūs varētu no jūsu pieredzes eh, pastāstīt, eh, kuros uzņēmumos tas ir īpaši labi izdevies, vai varbūt, ka ir eh, konkrēts valstis, kur tas ir īpaši labi izdevies, vai ir piemēri, kur ir tāda ļoti laba, progresīva, tālāk izglītība, vai arī kur tika iesaistīts arotbiedrības un uh, uzņēmumu padomes saistībā ar Rumnesi 4.0 vēl ir pētījumi, kur ir precīzi eh, izpētīts šis jautājums, vai mums varbūt ir jāatdzīk jauni pētījumi. Jo es domāju, ka aspekts, ja mēs raugāmies no darba ņēmēļa viedokļa, tas uh, ir drusku par maz ņemts vērā debatēs. Iespējams, ka arī nepieciešamība veidot sociālo dialogu Eiropas Savienības līmenī. Un mans otrais jautājums ir, mēs jau šeit eh, komitejā arī pie tā strādājam. Uh, par eh, dzīvotiesiskajiem eh, noteikumiem robotikai. Un jūs ļoti labi to jau pieminējāt, un tur bija arī jautājums par lielajiem datiem. Un man nāk prātā vēl viens jautājums, ko kolēģis arī tikko pieminēja, proti par infrastruktūru, kas mums ir nepieciešams eh, platjoslu izbūvē. Tad tie ir mani divi galvenie punkti. Paldies jums. Tošanovska kungs no ECR lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Jā. Interesanti izklāsti. Paldies par tiem. Ļoti interesanta diskusija. Manuprāt, diskusija ir ļoti aktuāla. Pašlaik parlamentā Vairākās komitejās eh, tiek diskutēts par robotu statusu, par to attīstību, par pētniecību. Tiek diskutēts arī par to, cik lielā mērā var attīstīt eh, normalizācijas metodis, kas no otras puses var būt arī kā tāds kavēklis, kā bremze, jo šeit uh, iespējams būtu pārāk stingri kritērija. Gribētu uzdot šādu jautājumu. Kāda ir likumdevēja loma? Gribētu īpaši pateikties profesoram Proitikāmam. Viņš teica, nevēlos atkārtot jūsu vārdus, bet jūs teicāt, ka ar pašreizēju likumdošanu pietiek. Daudzos gadījumos tieši tā arī ir. Bieži vien ir tā, ka likumdošana var arī nobremzēt pētniecību un attīstību. Mans personīgais viedoklis ir šāds. Mums daudz vairāk vajadzētu raudzīties, kā atbalstīt eh, izglītību, pētniecību, attīstību. Mums vajadzētu paplašināt, eh, veidot infrastruktūru. Informācijas komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, platījos tīklus un tam līdzīgi. Es baidos, ka ja mēs eh, pārāk stingri veidosim regulējumu, tad mēs varētu arī nobremzēt attīstību. Tehnoloģiskā attīstība ir ļoti ātra, bet administrācija nav tikpat ātra. Bieži vien ir tā, ka tehnoloģija attīstās pastāvīgi. Un uh, pārvaldes līmenis, ja administrācija tajā visā nemaz neiejaucas. Gribētu atsaukties uz to, ko teica Rolānsa kungs. Ja mēs pārlieku iejauksimies, ja mēs izmantosim optimizācijas metodas, tad varētu tas viss izraisīt problēmas. Tad būs tikai viena tipa mašīnu, jo modeļi visu laiku radīs vienādus datus, un uh, mēs nobrīnēsim potenciālu. Mēs nebūsim spējīgi izmantot visu potenciālu, tādēļ gribētu uzdot jautājumu, ko jūs domājat, ko parlamentam vajadzētu darīt, kur jūs saskatāt parlamenta lomu, ņemot vērā šo attīstību. Vai mums vajadzētu rīkoties aktīvi? Mums vajadzētu drīzāk pārvarēt šķēršļus un pārvarēt tradicionālo domāšanu. Es gribētu, lai būtu daudzu tipu mašīnas, nevis tikai viena tipa mašīna. Jā, liels paldies, eh, kolēģi, par jūsu jautājumiem, komentāriem. Es sapratu jūsu jautājumu par eh, rūpniecisko aktivitāti un iejaucoties likumdevējiem. Un faktiski ar citiem nejau, jaukoties vispār, nejaucot vispār cilvēkiem. Jā, Dievs, kas tad tas būtu? Jā, paldies, liels. Kolēģis Butikofers no Zaļajiem lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kungi, par jūsu prezentācijām. Man ir daži jautājumi. Pirmkārt, Puca kungam. Jūs uh, garām ejot pieminējāt to, ka arī Ķīna ir iesaistījusies eh, šajos procesos, eh, attīstot eh, šo te tehnoloģisko lēcienu, milzīgo lēcienu uz priekšu. Piemēram, viņiem ir noteikti šie te strateģiskie mērķi, uh, no 2020. līdz 2025. gadam, kur konkrēti ir definēti tie mērķi, eh, kurus vēlas sasniegt Ķīna. Mani šajā kontekstā interesētu jūsu ieteikumi, kādu stratēģiju Eiropas eh, rūpniecības nozarēm un likumdevējiem vajadzētu izvēlēties, jo jūs eh, varbūt zināsiet par neseno kukati lietu un komisārs Ettingers uh, diezgan skarbi ir paudis savu viedokli, proti, ka Eiropai vajadzētu aizsargāt tehnoloģijas un rūpniecības nozares, ja tās ir stratēģiskas, ja tā vēlas turpināt uh, būt avangardā. Kā jūs to vērtējat? Vai šeit ir kādas īpašas bāžas attiecībā uz Ķīnu? Otrakārt, MVU nav um, bijuši jūsu prezentāciju centrā, kungi. Standartizācija maziem un vidējiem uzņēmumiem šajās jaunajās tehnoloģijās eh, ir eh, galvenās bāžas. Eh, mans jautājums ir, kādā līmenī jūs piedāvātu mums censties īstenot standartizāciju Eiropas starptautiskā līmenī, kā mums rīkoties, kā jūs iesakāt mums rīkoties. Uh, Un treškārt, digitālās prasmes. Es domāju, ka tas visiem ir zināms, ka liela daļa mūsu strādnieku vēl nav ar vajadzīgajām digitālajām prasmēm. Vai ir kāds uh, mērķis uh, Eiropas iniciatīvai, vai šeit ir iespēja veidot tādu Eiropas iniciatīvu, uh, lai kaut ko mainītu šajā jomā? Ja mēs raugāmies no e, digitālā vienoto tirgus e, izstrādes viedokļa, izveidas viedokļa, tad izskatās, ka to te varētu būt tāda iespēja, bet ja mēs raugāmies uz kompetencēm, tad tās ir e, visas dalībvalstu vai pat reģionālās kompetences. Kā mums rīkoties šajā situācijā? Paldies! Količeka kungs, mūsu vicepriekšsēdētājs Nogo, lūdzu. Děkuji, eh, pane předsedo, jā bych mluvil. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī runāšu savā valodā, čehu valodā, kā arī mans kolēģis. Mums ir plātjoslas eh, internets, eh, tas nozīmē, ka varam ātri transportēt datus. Tā ir viena lieta, bet pavisam cita lieta ir jautājums par uh, datu īpašumtiesībām. Piemēram, astronomi vāc daudz datus, kas tiek publicēti internetā, un citi cilvēki savukārt veic šo datu analīzi un izdara jaunus secinājumus, jaunas atziņas. Tas nozīmē, ka dati tiek vākti un analizēti. Ja mēs eh, to nepieļautu, tad nevarētu gūt progresu. Tas bija viens, ko gribēju teikt, un otrkārt automatizācija. Es gribētu lūgt uh, mūsu viesus uh, ierasties uh, uzņēmumos, piemēram, klās uh, automātiskā ražošana. Tur jūs no vienas puses redzat mērījums, datu vākšanu. Uh, tas nozīmē, uh, ka tur tiek izmantotas dažādas izēvielas, un no otras puses ir vadība. Viss tiek vadīts, visam ir vienots protokols, visur tiek vākti dati eh, dažādās vietās, dati tiek apstrādāti un visbeidzot eh, atkarībā no konkrētajām prasībām eh, tiek griezti dažādi formāti, kas tiek pēc tam salikt kopā. Un tas arī ir rūpniecība 4.0. Runājot par uh, iepakojumu. Tur strādā mehāniķi, programmētāji un citi cilvēki, kas visu šīs sistēmas izveido un pielāgo. Um, tas ir tas, kas notiek uzņēmumos. Un uh, citi savukārt strādā Fraunhofer institūtā un uh, izstrādā nākotnes tehnoloģijas, bet uh, vairāk arī uh, nav iespējams. Un tie bija mani komentāri par šiem jautājumiem. Bet es gribēju pajautāt, vai ir pareizi, ka mēs vēlamies paredzēt uh, datu vākšanas vienotu protokolu. Paldies! Paldies! Dario Tamburano no FDD. Io ringrazio di cuore tutti i relatori per aver. Jā, paldies. Es gribētu sirsnīgi pateikties visiem mūsu viesiem, runātājiem, kuri um, runāja nevis par nākotni, bet par jau mūsdienu situāciju. Jaunā te, jaunās tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, un mēs tagad esam izaicinājumi priekšā. Mums ir jāpieņem likumi nevis tikai tagadējā situācijā, bet arī tādi, kas varētu būt spēkā nākotnē. Tāpēc jautājums uh, Siemens pārstāvim. Mākoņu skaitļošana, lielie dati, rīt mēs uh, balsosim par ITRE pozīciju attiecībā uz uh, jauno enerģētikas regulu. Un tāpēc es gribēju jums pajautāt, ko jūs domājat par uh, tā saukto viedo iestāžu iespējām lietu internetu kontekstā. Tās, eh, mūsuprāt, ir eh, tātad eh, sacīves iekārtas, kurās ir sensori, ar kurām šie te aparāti tiek sasaistīti ar lietotāju viedtelefoniem, un tad lietotāja datus var izmantot. Vai jūs domājat, ka tas Eiropā notiks drīzā nākotnē, vai šie dati tiešām varētu būt noderīgi, ne tikai kvantitatīvai, bet arī kvalitatīvai uh, izvēr, izvērtēšanai un situācijas uh, pielāgošanai, vai tas varētu novest pie tā, ka gala patērētājiem um, izmaksas varētu samazināties, vai uh, rūpniecības nozars uh, Eiropā ir gatavs jau šādus uh, aparātus piedāvāt, un kā izskatās ar situāciju citos kontinentos, Āzijā, piemēram, un Amerikā. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Un nākamais runātājs. Roilkungs nav klāt vairs. Martēna kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu teikto, un es gribētu teikt tiešām, wow, esmu tiešām patīkam pārsteigts. Mēs redzam, ka nesam uh, pārāk tālu no situācijas, kad uh, Eh, uzņēmuma vadītājs var piespiest pogu un kaut kas mainās. Un, jā, mums tiešām ir arī jāmaina mūsu darba organizācija un pieeja darbam. Un tas ir jautājums, ko uzdotu, uzdodu mums eh, visiem šo jautājumu, kurš maksās par mūsu sociālo modeli, jo tas viss ietekmēs, protams, arī eh, mūsu sociālo situāciju, ja šī modernizācija būs tikpat ātra. Bet tad, kad tas, par ko jūs runājāt eh, detaļās, tas mums palīdz mūsu tagadējās debatēs. Eh, tas nozīmē, ka neviens eh, nevarēs mums pateikt, ka ir grūti izsakot produktiem, nodrošinot izsakojumiem produktiem, kas tiek ražoti um, Eiropā un arī ETS sistēmas ietveros uh, tas ir svarīgs aspekts, lai uh, izsakot šim produktam, kas ir ražots Ķīnā, un neviens nevarēs mums nekādas muļķības stāstīt. Tad par spirātisma, uh, spiegošanas un pirātisma risks, uh, par to jūs jau nedaudz runājāt, bet es uh, redzu, ka rūpniecība 4.0, vai tā ir tāda uh, dehumanizēta rūpniecība bez cilvēkiem, bez strādniekiem? Un visbeidzot Šī ātrā attīstība, protams, ir laba, bet eh, vai eh, tagadējie tīkli ir pielāgoti 4.0 eh, vajadzībām? Tās bija mans īsās piezīmes. Paldies! Liels paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem un jautājumiem. Vai ir vēl kādi kolēģi, kas grib izteikties? Bonīkungs. kungs. Jā, došu Vaniekungam uh, vārdu, ja neviens cits negrib izteikties. It is just time for you. Jā, mums tieši ir laiks jums, Bonīkungs. Jūs gribējāt pabeigt jūsu teikto. Un tagad jums ir šī iespēja. Priekšsādātāji, to jau kolēģi minēja, tad šis jautājums par to, kāds regulējums mums ir vajadzīgs. Uh, kāds regulatārais un uh, cita veida ietvars ir vajadzīgs šiem risinājumiem. Un es domāju, ka mums uh, ir svarīgi saprast, uh, ka daudzās jomās, tāpēc, ka ir konkurence starp uh, tehnoloģijām un uh, likumdošanu, jo, un tehnoloģijas vienmēr ir priekšā, jo tās attīstās ātrāk, un likumdošana vienmēr iet pa tavu pēdām, tad ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīgi noteikumi, bet tas nenozīmē, ka mums ir vajadzīga spēcīgāka regulācija. Un mums ir jāizdomā, kurās jomās uh, mums būs nepieciešama, piemēram, maigā likumdošana, dažādi uh, pašregulācijas vai rīcības kodeksu risinājumi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet, protams, tad, kad mēs runājam par uh, šiem būtiskākiem risinājumiem, mums ir uh, jāizmanto pastāvošā likumdošana un jādomā arī uh, par šo te atbildības jomu, kas ir saistīts ar uh, robotiem šis jautājums, un tur nav vienkārši risinājumi. Paldies par šo iedvesmojošo atbildi un par šo e personu. Es saprotu, ka uh, jums arī ir zināmas iebildes par šo koncepciju, un uh, soli pa solim mums ir jāiet uz priekšu un jāizvērtē, kāda veida regulatorais ietvers uh, būtu vajadzīgs, lai atbalstītu attīstību. To jau kolēģi minēja, tāpēc gribēju tikai to vēl piebilst. Paldies! Liels paldies! Uh, es domāju, ka mēs varam tagad dot vārdu atkal mūsu viesiem ja es drīkstētu jums lūgt uh, atbildēt uz uh, jautājumiem vienu pēc otra, lūdzu jums vārds. Thank you. Yeah, that was a... Jā, paldies. Bija diezgan daudz jautājumu uzdot. Es piefiksēju, bet nezinu, vai nepalaid kaut ko garām. Vēlējos sākt ar Martēnu kungu jautājumu. Mums neliekas, ka tas dehumanizēs mūsu rūpnīcas. Piemēram, Hamburgā mums ir rūpnīca. Uh, kur eh, pirms 12 gadiem strādā 12 tū, 1200 cilvēku. Eh, šobrīd 4.0 rūpniecības ietvaros eh, joprojām tas pats cilvēks skaits nodarbināts, bet produktivitāte pieaugus par 1,8 reizēm. Tas gan nozīmē, ka darbinieki ir nepārtraukti jāapmāca, viņiem nepieciešams celt kvalifikāciju, ejot līdzi tehnoloģiju attīstībai Ja mēs to neizdarītu, tad visdrīzāk rūpnīca būtu jāslēdz šodien, jo viņa vairs nebūtu konkurētspējīga. Līdz ar to runa ir par eh, konkurētspējas saglabāšanu salīdzinājumā ar vispārējo pasauli. Šīm tendencēm ir jāseko, jo savādāk eh, cilvēki to izdarīs Ķīnā, ASV, Dienvidkorejā. To mēs pieredzam jau šobrīd un redzot eh, robotikas jautājumus, kur pētījumos sacīts, ka Vācijai ir 280 eh, roboti uz 10 tūkstošu nodarbinātiem, eh, Korejā ir daudz vairāk. Eh, Eiropas Savienībā vidēji ir 80 uz 10 tūkstošu cilvēkiem. Tā kā uzlabojumi ir, bet jūs redzat, Japānā, Korejā, ASV tā tendence jau ir, un mums ir jāsaka šīm tendencēm, tā ir realitāte. Tā, bet mēs katrā ziņā neplānojam ma mazināt nodarbināto skaitu Hamburgas rūpnīcā, kas ir mūsu modernākā rūpnīca. Tālāk par datu izmantošanu un to optimizēšanu, lai uh, rezultātā būtu viens tas pats modelis automašīnas visu laiku. Nu, protams, izmantojot uh, noturību pret vēju, tur, protams, ir jāizmanto vienu un tie paši matemātiskie algoritmi, tie būs vienādi. Bet mūsu uh, klientiem ir sava loma, savi dizaini, viņu atšķirīgie produkti, vai runa par Maserati, Porsche, BMW, Volkswagen, viņiem eh, vienalga paliks savi zīmoli, savi dizaini, Protams, mēs nebūsim situācijā, ka visas mašīnas izskatīsies vienādi. Nu, nē. Ļausim tirgumu strādāt. Tālāk standartizācija modeļi. Manuprāt, standartizācija kopumā nozīmē to, ka mums ir globāla standartizācija jāmēģina ja panākt, apvienojot šo to saukto mīksto likumdošanu, sekojot līdz tam, kas notiek rūpniecībā, jo Atpaliekot no tendencēm, mēs ātri varam nonākt eh, situācijā, kad eh, konkurenti mūs apsteidz. Tālāk par savienojamību piezīme, ka jā, protams, ir nepieciešama infrastruktūra, un mums tik tiešām rūpniecībai 4.0 būs nepieciešams savienotas uh, rūpnīcas, platjoslas tīkli, reāla laika savienojamība, un tāpēc ir ļoti nepieciešams nodrošināt platjoslas savienojums datu pārraidē pie iespējas e, lielākā ātruma. Un tāpēc ir ļoti nepieciešams, lai Eiropā būtu augsts kvalitātes datu pārraides tīkls. Es teiktu, ka es domāju, ka to pietiks e, pirmai atbilžu kārtai. Jā, es domāju, diskusija noslēgumā būs vēl iespēja ko papildināt. Tāpat tās bija arī uh, nākamajam kolēģim uh, jautājumu uzdot. Jā, par savienojumību bija vairāk jautājumu, saka Kiekalainen kungs. Mēs šobrīd eh, strādājam ar vienu lielākiem privāto tīkla operatoriem pasaulē. redzam tādu pašu veidu komerc eh, darbību, kā mēs šobrīd redzam arī mobilo telefonu tehnoloģijās, datu savienojumība, zvani, valsts zvani. Ja mēs Eiropas Savienības līmenī varētu pilnībā atbrīvoties no visām viesabonēšanas eh, nodevām, piemaksām, un nodrošinātu lietu interneta savienojamību, kas varētu kalpot kā platformas inovācijām, lieliem uzņēmumiem, kas varētu uh, veikt inovāciju, izgudrojot jauns ierīces, jauns tehnoloģijas, izmantojot lielos datus, es domāju. Pirms desmit gadiem visi telekomunikācija operatori vēlējās izve pacelt savu šo atrašanās vietu vērtību ķēdē. Nedomāju, ka attiecībā uz IoT tīkliem mums būtu jābaidās no tā, ka kāds varētu izstrādāt savas platformas un iegūt lielāku daļu no vērtību ķēdes. Tas ir risks, protams, tas eh, saglabās uh, izmaksas uh, pietiekam uh, augstā līmenī. Un risks tomēr eh, šajā ziņā ir liels. Tad uh, datu ģenerēšanu, publiskā un privātā salīdzinājuma. Tātad publiskā data pēc uh, Būtība būtu pēc, tam pēc principu jābūt jau pieejamām. Tīpaši neapstrādāti dati. Mēs saprotam, ka šie dati paši par sevi neko nedod. Viņi ir jā, jāsaliek kopā ar citu informāciju. Un tas prasa daudz smaga darba, analīzi, algoritmu un tā tālāk tam savukārt nevajadzētu būt publiskam, pat ja um, neapstrādāti dati tiek ievākti no publiskiem avotiem. Tas pavērtu iespēju uzņēmumiem, korporācijām uh, veidot savu biznesu uz šo datu apstrādi. Un tieši ir šāda iespēja tad uh, sabiedrībā veidot uh, darba vietas. Nu, tāds būtu mans atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies Kakalēnen kungam, kurš bija Nevo vadītājs. Tālāk došu vārdu atbildēm. Matijas Pūts eh, kungam no Fraunhofers institūta. Dāmas un kungi, es neatvainošos par to, ka esmu profesors eh, Fraunhofers institūta un nodarbojos ar, politi un nodarbojos ar pētniecību, nevis ar politiku. Lai ko jūs darītu ar rūpniecību 4.0, jums tas jādara ir tūlīt pat eh, divreiz, trīsreiz un četreiz ātrāk nekā plānoju to darīt, jo mēs dzīvojam vienā pasaulē, kurā šis temats vairs nav tikai diskusija temats. Es atceros, pirms pieciem gadiem Fraunhofers institūtā uh, izvēlējamies E3 modeli, kur trešais E bija eh, attiecināms uz cilvēku iesaistīšanu. Bet es teiktu, ka ir daudz interesantāk eh, piedāvāt jauniešiem šos variantus, jo jaunieši strādā ar šīm, man ir gandrīz 55 vai pat bišķi vairāk. Es esmu iemācījies viņas lietot. Viņi, jaunieši, māk to automātiski lietot. Uh, Tas nozīmē, ka ir inovācija nepieciešama jauniešiem. Tādas muļķīgas lietas pat, ka lielie uzņēmumi, pat Siemens šobrīd eh, veido inovācijas eh, centrus jaunu uzņēmumiem, šiem startup uzņēmumiem, eh, jo tā ir organizēta sistēma, ko ir ļoti grūti izveidot pat lielie uzņēmumi mēģina radīt inovācijas centrus. Tā kā pirmais uh, ierosinājums būtu pēc iespējas ātrāk darīt. Jo lielākā daļa no strādājušiem šajā nozarē ir 45 gadu veci vai vecāki, bet viņi ir spiesti lūgt saviem dēliem, meitām kaut ko salabot tajos. Tālāk atbildot uz Verners kundzes jautājumu, jums taisnība veicu, izveidojot E3 rūpnīcu pirms trim gadiem, pirmie, kas ieradās, bija arotbiedrības un uh, prasīja, ko mēs eh, darīsim šeit, bet es domāju, ka eh, tad, kad mēs sākām eh, inovācijas un simulācijas pirms 25 gadiem, mums teica, ka tas ir neatbilstoši, mums nav pareizās sistēmas, tas ir pārāk sarežģīti, mums nav datu. Bet tagad mums 100% simulāciju tiek izmantot veidošanas procesos. Tas pats notiks ar da lieliem datiem. Un ir svarīgi atrast cilvēkus, kas ir pieraduši izmantot šīs lietas atšķirīgā veidā. Un mums ir laba iespēja to darīt. Un arī Količa kungs, tas, ko uh, stāstījāt par uh, eh, glāzes industriju, nu, ta, tas nav rūpniecība 4.0, tas tā ir pilnīga automatizācija ar uh, šiem stikla produktiem tur nav eh, runa vairs tikai par 100% automatizāciju. Un Butikofer kungs, eh, saistībā ar Ķīnu, esmu mazliet pārsteigts, ka kāds domā, ka tas nenotiks. Kemnicā mūsu universitātē mums 10% ir ārvalstu studenti, lielākā daļa no Ķīnas. Tagad pārsvarā varbūt nav labākie studenti, bet bagātāko ķīniešu bērni. Kas notiks, ja ieradīsies labākie ķīniešu studenti? Bet tas ir normāls process. Es uzskatu, ka tas ir temats, kas jāņem vērā, mums jādarbojas ātrāk un inovatīvāk. Un tāda bija arī mana ideja ar šo slaidu. Jūs varbūt neredzējāt, es skaidroju šo. Šeit, šeit nav nekāda fizikas likuma. Eh, kas saistīta ar to, ka nebūs inovācija vai ka mūsu datori būtu palēni. Nē, tas viss jau notiek. Mūsu uzdevums ir tikai aizpildīt caurumus eh, šai sistēmā ar savu stiprajām pusēm, idejām, tīkliem, bet tas notiks neatkarīgi no mums. Un mēs eh, no Fraunhoferas dodamies uz Ķīnu diviem asludēļ mācīties, jo izcelība ir atrodama arī tur, un otrkārt eh, pārstāvot Eiropas un Vācijas eh, rūpniecību. Bet mums nav īstas stratēģijas, bet tas viss notiks, un tas ir, ir kā atbilde. Tas bija diezgan ilgs un garš veids, kā pateikt, nē, mums nav stratēģijas. Jā. Jā, paldies. Tālāk došu vārdu Broitigānu kungam eh, atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Es vēlos jums sacīt, jūs esat uz pareizā ceļa. Tā vairs nav nacionāla lieta. Startautiska noteikti vismaz Eiropas līmeņa padomājot par diskusijām, kas ir saistīta ar Eiropas Savienību un ASV privātumu nodrošināšanu eh, datiem. Neviena valsts atsevišķi šādu diskusiju nesāk, bet Eiropa kopumā gan. Mums ir nepieciešama spēcīga ES likumdošana, bet jādomā, kāda tā konkrēti varētu būt. Jo, manuprāt, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem eh, arī nepārspīlēt ar likumdošanu, un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Jā, ja jābūt e, Eiropas regulējumam, bet mums arī ir rūpīgi jāpaskatās, kur un ko regulēt. Pirmkārt par datu piedarību. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo koncepcija kā tāda nepastāv. Šeit nav tik vienkārši kā autortiesību gadījumā vai negodīgas komercprakses gadījumā. Šeit runas tikai par bitiem un baitiem, par datu daļiņu. Kāpēc to vajadzētu aizsargāt? Jo to ģenerē mašīnas nejauši. To dara, rada tie, kuriem pietiek naudas, lai izveido šādu mašīnu. Kāpēc mums nepieciešams to aizsargāt? Kāds ir tam ir iemesls? Par šīm lietām ir jāpadomā, ja mēs tiešām vēlamies nodrošināt datu piedarību. Varbūt mēs varētu padomāt par datu piekļuves regulu jo dati mums būs, tie būs apkopoti un varbūt būs interesanti nodrošināt piekļuves uh, regulējumu. Bet tas arī ir ļoti grūti izdarāms, jo mums jau ir virkne regulu, Eiropas regulu e, par komercnoslēpumiem, par datu bāzēm, datu privātums. Ir vesela virkne uh, tiesību aktu, uh, varbūt mēs varam apsvērt tā vietā, lai lielo sprādzienu šeit veidotu datu aizsardzībai, nodrošinātu pastāvīgu progresu attiecībā uz tām direktīvām, kas mums jau ir. Varbūt tas būs ātrāk un efektīvāk un nebūs pārmērīga regulēšana. Piekrītu arī kolēģim no Somijas, kurš sacīja, ka varbūt valdībai, kura mēs maksājam nodevs, uh, Varbūt viņi eh, varētu nodrošināt atvērtos datus, bet uzņēmumiem, kas ir smagi strādājuši, lai nodrošinātu sev priekšrocības, Un tagad viņam pateikt, jums ir jādara visi dati atvērti un jāparāda visu savu komerci noslēpumu, tas ir pārāk tālējuši. Padomājiet par Google un Facebook. Viņi arī neatver savus datus. Šeit Šeit nav atvērtu datu visiem citiem, tāpēc mums vajadzētu arī apsvērt ne, eh, to, ka nevajag pārspīlēt. Otra lieta - atbildība atbildība parasti ir saistīta ar nacionālu likumdošanu, bet ņemot vērā digitalizāciju, tā tas vairāk nebūs. Es domāju, ka jūs esat uz pareizā ceļa, eh, domājot par digitālo atbildību, ne tikai atbildību par digitālām precēm, bet arī par digitalizāciju saistībā ar rūpniecību 4.0, jo šeit vairs nav runa par Vācijas, Grieķijas, Krievijas vai citu problēmu, runa ir par Eiropas problēmu. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāapsver šīs jaunās koncepcijas, varbūt Eiropas civiltiesību sākums saistībā ar digitalizāciju, bet arī mums jābūt piesardzīgiem šajā aspektā. Es neticu, ka mēs ar jaunām koncepcijām var jā, varam ātri ko salabot un atrisināt. Mums arī rūpīgi jāpapēta vecās koncepcijas, kas ir pastāvējuši mūžam, e, Vācijā vismaz paskatoties uz sistēmu, kas šobrīd eh, strādā aptuveni 120 gadus. Kāpēc nekavējoties no tā atteikties, atmest to? Kāpēc nepapētīt tās sistēmas, kas mums dalība valstīs ir, Vācijā, Francijā, kaut kur citur, un sākt no šī punkta? Neprasu e-personas nekavējoties eh, izveidot, eh, kādreiz var būt Bet, eh, ja tūlīt pat ir jāregulē šis jautājums, tad ir jāņem vērā tik daudz lietas, kas nav zināmas. Inovācijai un izgudrojumiem man patīk pieeja, ka tad ķersimies pie šīs problēmas, tad, kad līdz te nonāksim, nevis eh, apsteigt eh, šīs lietas. Tas varbūt atšķirās no parastā juristu pieejas stratēģija tālāk. Pilnīgi pilnībā piekrītu, mums nav stratēģijas, un tas ir traģiski. Jo finansējot zinātniskos projektus un finansējot Eiropas Savienības uzņēmumus ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu, tad, manuprāt, ir jābūt obligāti tam, ka šīm izgudrojumiem ir jāpaliek Eiropā un jāstiprina Eiropa. Nevis, ka tie tiek atdoti Ķīnai vai kādam citam. Eh, šorīd, šobrīd izsakos vairāk kā politiķis, nevis kā juridists. Un pēdējais eh, - darba likumdošana, protams, tas ir ļoti svarīgs temats. Mēs esam veikuši pētniecību arī šajā jautājumā. Mums ir milzīgs uzdevums nodrošināt šo pāreju. Darbs būs, eh, bet tas būs savādāks. Uh, Un šī pāreja uz jauno eh, darba veidu, protams, būs sarežģīts jautājums, sensitīvs diezgan jautājums. Tad ir eh, diskusijas par to, kā to visu finansēt, vai ir nepieciešams to finansēt un kā to darīt. Un tad, eh, ja roboti, roboti darīs visu un jūs saņemsiet vienkārši naudu no valsts par neko nedarīšanu, jo visu darbu izdarīs roboti. Nu, es nedomāju, ka tā tas būs. Uh, darbam ir jābūt, ir jābūt labi apmaksātam darbam un jāmaksā vairāk par labāku un efektīvāku paveikt darbu. Tā kā šeit ir tāda pārējais problēma. Un jāpadomā par šīm lietām arī no juridiskās puses. Paldies, paldies jums visiem par ļoti interesantām piezīmēm. Paldies, ka bijāt šeit pie mums. Esat laipni aicināti, varbūt pēc gada, nezinu vai, būsiet, vai būsim gatavi jau eh, apspriest jaunu likumdošanu, vai būsim tikpat eh, ātri šo darbu paveikuši. Bet paldies jums vēlreiz. Now, uh, start... Tagad mēs pēc desmit minūtēm atsāksim darbu par uh, atzinu, ko sagatavojas Frederiks Federlī, mūsu kolēģis. Tagad par vizīti uz eh, Korkas salu. E, to par to pārs, pārskatu sniegs e, e, Zanonata kungs Īrijā. Uz īriju. Jā, paldies. Un jebkurā gadījumā tā bija, tas bija ļoti interesants delegācijas ceļojums. Martā mēs devāmies uz īriju. Kolēģis Rībiks, Kelijs, Pūcīts un Kapele bija, un arī es bijām vizītes delegācijas sastāvā. Viss tikšanās bija ļoti interesantas. Šajā dienas ceļojumā mēs eh, nonācām valstī, kas ir tiešām ļoti progresīva, kas daudz agrāk nekā citi ir sapratusi, cik svarīgi eh, ir eh, iegūdiet komunikāciju tehnoloģijās. Tā ir valsts, kas patiešām panākusi milzīgu izaugsmu šajā sektorā. Korkā mēs bijām Tinder eh, Nacionālajā institūtā. Eh, Tinders ir liels eh, īru fiziķis, viņš ir pirmais, kas atklāja siltumnīcas gāzu radīto efektu. Šis centrs ir lielākais pētniecības centrs, kas strādā pie komunikācijas un informācijas tehnoloģijām Eiropā. Mērfī kungs no Eiropas uh, tīklu teica, ka ir ļoti veiksmīga sadarbība starp uh, universitātēm rūpnici, tas ir ļoti veiksmīgi tieši īrijas ražošanas modelim, jo daudz pētījumi ir uh, veikti sadarboties ar uzņēmumiem, studentiem ir īpašas prasmes, kas attiec uz datu apstrāde, mākoņu datošanu un tam līdzīgi. Tik norādēts uz to, ka nepieciešams izstrādāt eh, tādu kā magna kartu datiem Eiropā. Dokuments, kurā būtu iekļauti iekļauts pamatiesības saistībā ar datu aizsardzību, kurā būtu uh, atbalstīta datu aizsardzība, pilsoniskās sabiedrības loma. Korkā Tehnoloģija institūtā mēs uh, arī bijām un ar lielu apmierinājumu konstatējām, ka šis institūts ir eh, daļa no septītās eh, pētniecības eh, programmas un arī apvāršana 2020. Un tur viņi strādā pie produktiem, kas uzlabotu enerģijas efektivitāti. Un uh, kā strādāt jaunajiem enerģijas avotiem. Tad mēs bijām arī pētniecības centrā par atjaunām enerģijām. Ir, ja tur ir milzīgs potenciāls, kas attiecas uz eh, enerģiju, kas eh, rodas tādā veidā, kā tiek darbināts ūdens. Ūdens radīta enerģija, un eh, šajā centrā ir inovatīva pētniecība, kas attiec uz visu sektoru spektru. Tad mēs bijām arī terminālī Šanenā, un tas bija ļoti interesanti. Esmu arī ēnu referents šķidrajai gāzē un dabasgāzē stratēģijai, un tur bija redzams sekojošais. Projekts ir eh, interesants kopumā Eiropai, ir arī tomēr sarežģījumi ar eh, dalībvalstu enerģijas regulātoriem. Līdz šim nav bijis iespējams pabeigt projektu. Tas parāda atkal, ka ja šie produkti tiek iekļauti sarakstā ar īpašu vērtību, ar to nepietiek, lai garantētu, ka projekts tiktu pabeigts. Kopumā gribētu teikt, ka bija ļoti interesants uh, eh, delegācija ceļojums. Mēs paldies arī sekretārātam par to. Jā, paldies, kolēģi. Vai kāds vēlas uh, uzdot jautājumu vai kaut ko piebilst par šo vizīti? neviens, jā, es paldies kolēģiem par izklāstu un uh, apsveicu jūs ar šo ļoti veiksmīgo vizīti un arī no nu, manas puses paldies sekretariātām. Un tagad mēs varam pāriet uz uh, Itres uh, vizīti uz Somiju un Igauniju. Gribētu lūgt mūs, manu kolēģi Kumplenatrī, viņš bija delegācijas vadītājs, arī no Somijas. Tagad jums vārds lūdzu Paldies. Pirmkārt gribētu teikt visiem kolēģiem, kas eh, ieradās Helsinkos un Tallinā. Mēs nebijām. Tagad nevienu paskats par faktiem par šo vizīti. Gribētu teikt paldies uh, sekretariātām, kas organizē to visu ļoti veiksmīgi, perfektā veidā. Pirmā vizīte bija uz uh, Somijas parlamentu un uh, Eiropas Savienības jautājumu tiek sagatavots tāda visaptveroša demokrātiska pamata, un uh, Eiropas Savienības komisija strādā. Un uh, Somijā varbūt tas ir tā ļoti atšķirīga veidā, kā daudzas citās valstīs uh, bija runa arī par viedo tīklu, ko sauc Fingrid. Mēs uzzinājām arī par uh, programmām, kas uh, nodrošina informācijas apmaiņas sistēmu mazumtirniecības tīkliem. Un uh, tīklu īpašniekiem un elektrības piegādātājiem un pakalpojumu piedāvātājiem viņiem ir vienlaicīga pieeja informācija, tas padara vienkāršāku šeit uh, piekļuvi un informācijas apmaiņu. Un tad šeit bija runa par to, kā uzlabot tirgus sistēmu. Tālāk par jādomātiem uzņēmumiem. Tas viens no lielākajiem spēļu uzņēmumiem. Tad tie jādibinātie uzņēmumi, 160 jādibinātie uzņēmumi, ir īpaši arī Ziemevalstīs, bet arī pašlaik arī Krievijā un Austrum Eiropā ar īpašām programmām strādā, tā ka tas ļoti konkrēts veids, kā šeit uh, koordinēt jādomātu uzņēmumu darbību un arī spēju ražošanas instrumentā, tad liels eh, paldies par visām aktivitātēm, kas šeit eh, atbalsta jādomātu uzņēmumu darbību. Tālāk bija vēsturiska. Diena, kad es uh, dzirdēju, ka NV un Litrē tā strādā kopā, tas bija tā ļoti jauki, uh, ka Endi un Itre strādāja kopā, runāja par bioekonomiku. Mēs nesašķērām to par inovācijām uh, vienā otrā sektorā, bet runājam par to kopā. Runājam arī ar Somijas uh, mežsamniecības pārstāvjiem. Somija Versavot. Gribētu atgādināt, ka koku materiāla ražošanas instru, e, e, sektorā, kā var strādāt e, bez atkritumiem, kā var izmantot pilnīgi visu ražošanas procesā. 90% no, kas saražo Somijas kopnūcības sektors nāk jau no, no certificētiem mežiem un tad mēs turpinām kopā strādāt pie, eh, kopā ar vienu no lielākajām degvielas eh, kompāniju Nestyle. Viņi 12 miljonus eh, naftas un benzīna saražo. Ļoti daudz no tā, no viņas saražiem produ produktiem ir arī atjaunojami. Viņi koncentrējas uz atjaunojamo produkciju, Un eh, ja mēs eh, šeit ņemam atjaunojamos enerģijas avots, piemēram, eh, augus, tad viņi izpildīja ļoti labus izsakojumus kritērijus, bet ja runa ir par pāreksploatēm, tas tā nav. Tūkstoši darbinieku šeit strādā pētniecībā attīstībā. Apmēram 70% uzņēmuma koncentrējas uz atjaunojamajām izēvielām. Mēs dzirdējām arī, ka uh, Arī San Francisco izmanto viņa produktus, arī Lufthansa izmanto šo uzņēmumu produktus. Viņi ir sajūsmīgi par šo kvalitāti. Tad mēs braucām ar kuģi uz Tallinu. Tallinas kuģu aģentūra arī ar mums runāja. Mēs um, arī uzzinājām par jauno floti, Tallink jauno floti. Tur ir uh, iespēja 40% vairāk pasažieru pārvadāt un eh, tērēt 13% mazāk enerģiju. To var sasniegt, eh, ja šos eh, kuģus konstruē īpašā veidā. Mēs bijām arī pie motorražotājiem Varselā. Tātad viņi ražo kuģu motors un specializējas uz motoriem, kas izmanto šķidro gāzi. Tas ir īpaši mūsu komitejas svarīgāk, jo runa ir šeit par sēra dioksīdiem, slāpaka dioksīdiem un uh, kaitīgiem daļiņām jūrniecības transportā. Mēs zinām, ka šeit uh, ļoti samazināsies, uznaka samazināsies uh, piesāņojums. 90 tūkstoši kuģi braukā ar um, energā. Šie uzņēmuma motori arī strādā šādā inovatīvā veidā vēl pagaidām ir barjeras, ka nav pietiekami daudz uh, uzkrāšanas iespēju un uh, arī transporta līdzakļiem ir ļoti liels garš dzīves cikls un uh, mēs ar harmonizācijas un regulēšanas ietvaru mums jārada sabiedriskā līmenī un Igaunijā mēs apmeklējam arī parlamentu un uh, Mēs bijām arī ciemos pie parlamentu komisijas. Mēs uh, uzzinājām par to, ka Igaunijā ir uh, likumi īpaši izstrādā transporta līdzekļiem, kas um, uh, ir metro, tieši metro transporta paredzēti. Un, uh, jā, mēs uzzinājām ļoti daudz interesants faktus. Uh, Mēs uh, arī apmeklējām par uh, informatīvu izstādi par e-pakalpojumiem un e-pilsoņu tiesībām. Un, ja jūs vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par šiem e-pakalpojumiem Igaunijā, um, katram uh, Igaunijas pilsonim ir šāds uh, šādu e-identitātu un vairāk nekā 117 pakāpojuši nedzēja, kas to visu nodrošināja. Mēs atmeklējām arī ekonomikas ministriju. Viņi ir uzņēmušies digitālo vadību un strādā arī pie enerģētikas jautājumiem. Un tas mums uzņēma daudz kā jaunu, liels paldies arī visiem, kas piedalījās. Uh, un uh, paldies visiem par to. Uh. Paldies, kundze. Vai vēl kāds grib kaut ko pateikt, papildināt? no savas puses, kolēģi? Vai jūs vēlaties komentēt, vai piebilst kaut ko, vai pajautāt? Nē. Vēlreiz paldies jums. Paldies par uh, jūsu aktīvu darbību jūsu valstī un arī Igaunijā. Un arī paldies pārējiem kolēģiem. Tagad ķersimies klāt nākamajam darbkārtības punktam. Izmaksu ziņā efektīvi emisiju samazināšanas pasākumi un ieguldījumi zem oglekļa emisiju tehnoloģijās. Mēs ļoti labi zinām, cik uh, šis jautājums ir svarīgs. Un šodien uh, mums ir jāizskata atzinuma projekts, ko ir sastādījis mūsu kolēģis, atzinuma sagatavotājs uh, Frederiks Federlējs. Gribu pateikt, ka šis atzinums um, ir sagatavots saskaņā ar 54. reglamentu pāntu, kas nozīmē pastiprināto sadarbību. Un līdz ar to klāt ir mūsu referents visos NVN referentu uh, tikšanās pasākumos un arī trialogā ir klāt uh, NV referents. Mūs, protams, visvairāk interesē divas daļas eh, - fondi un eh, oglekļa pārvirze vai jeb noplūde. Eh, bet, protams, pārējās daļas arī mums visas ir pieejamas, un, bet mūsu kompetencē galvenokārt ir fondi un oglekļa noplūde. Bet apspriedīsim to ar kolēģiem no NV komitejas. Tagad gribētu lūgt mūsu atzinumu sagatavotāju izteikties ievadvārdiem. Lūdzu jums vārds, Federika. Liels paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, man ir liels prieks, ka mēs varam diskutēt par šo jautājumu tādā labā laikā šoreiz, jo šis ir ļoti plašs dokuments, un tāpēc mums ir vajadzīgs laiks diskusijām, lai zinātu, kāda ir partija nostāja un lai tas viss būtu skaidrs, saprotams arī tiem, kas vēlas sekot šiem debatēm. Tiem, kur to nezin, mums joprojām ir laiks līdz trešdienai, lai iesniegtu grozījumus. Jūs varat iesniegt tāpat grozījumus manam atzinumam. Ir dažas lietas, pēc kurām vadījos šajā procesā. Visvairāk strādāju pie ITS, ETS daļas, kur mums ir vislielākās kompetences itra komitejā. Uh, Mums, protams, ir liels prieks, ka ITRA komiteja ir mm, kļuvusi spēcīgāka, tagad ir ar spēcīgāku ieteikumu uz šo dokumentu, un tas ir pateicoties priekšsēdētāja darbībai, un mums ir tāda lielāka ieteikuma nekā agrāk. Un mēs arī ļoti skaidri vienmēr ēnu referentiem norādīja no citām politiskajām grupām, ka man um, ir eh, daži principi, pēc kuriem vairāk vados nekā pēc tehniskajām lietām, un tas nozīmē, ka esmu arī gatavs diskutēt, ka septembrī centīsimies eh, panākt, eh, cerams, plašu vairākumu atbalstu šiem kompromisiem, kas tiks izstrādāti. Un tā tad es vadījos pēc sakojošām lietām. Pirmkārt, mums nevajadzētu izraisīt korekcijas faktoru. Nākamā gada aprēķini rāda, ka mēs droši vien zaudēsim līdz pat 17% no solītajām atļaujām uh, nozarēm, kas uh, saņēma solījumu, ka 100% viņi saņems bez maksas un uh, viņi visdrīzāk saņems tikai nevis 100, bet 83% uh, solīto atļauju. Uh, Un es aicinu neizraisīt šo fāzi, un tā ir ilgākā fāze ETS sistēmā, kas nozīmē, ka mums ir kaut kas jādara. Man arī nedaudz rada bāžas tas, ka daži kolēģi saka, ka ir vienlīdzīgas tiesības saņemt bezmaksas atļaujas. Es viņiem nepiekrītu. Uh, Ja tā būtu, tad tas nozīmētu, ka mēs speram pirmos soļus, radot tādu kā kopējo lauksaimniecības politiku rūpniecības jomā ar milzīgām subsīdijām, kas tiktu izdalītas uh, rūpniecībā, bet tā taču jāapdarbojas brīvā tirgū. Uh, oglekļa noplūdes schēmai bija jābeidzās uh, ar šo sasaukumu, bet mēs redzam, ka uh, tā ir vajadzīga vēl dažos sektoros. Uh, Un mēs redzam, ka e, atļaujas tirgu ir ierobežotas un tās ir jānovirz pareizajā virzienā, lai neizspiestu rūpniecību no Eiropas. Es arī uh, negribētu atvērt MSR, kas nozīmē, ka mēs ETS sistēmu nostādīt sliktātā situācijā. ETS e, sistēma ir saskārusies ar lielu spiedienu gan no tiem, kam ir vajadzīgs atļaujas, bet arī no uh, Eh, citiem, eh, eh, piemēram, analītiķiem, kur saka, ka tā pietiekam dabi nedarbojas, lai veicinātu inovācijas, un MSR atvēršana to tikai vēl pasliktinātu. Mums ir jāstrādā arī pie caurskatāmiem jautājumiem, un godīgi sakot, mani pārsteidza tas, cik maz caurskatāmības un atklātu izsoļu bija. Uh, Eh, jo tādējādi varētu milzīgas naudas summas eh, izdalīt, bet tas viss notiek diezgan slepeni. Tās bija manas galvenās vadlīnijas eh, manā atzinumā, un jums ir bijis laiks to izlasīt. Ar prieku gaidu jūs komentārus un pēc kāda mēneša jau gaidu grozījumu izskatīšanu un visvairāk gaidu to, kad mēs gatavosim eh, kompromisus, pie kuriem strādāsim septembrī. Un jau no paša sākuma es solīju, ka es meklēšu, lai komitejas vairākums atbalstītu kompromisu, jo citādi mēs vājināsim mūsu komiteju. Un ja mēs nestrādāsim rezultatīvi pie dažādiem dokumentiem, tad mūsu pozīcijas aizvien vājināsies. Uh, Paldies, kolēģi, par jūsu uh, komentāriem, jūsu ievadvārdiem sākumā. Tagad Delangas kundze, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā, viņa ir ēna referente. Jā, paldies, liels paldies priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu referentam. Jā, mums tiešām bija pienācīgi daudz laika izlasīt šo atzinumu. Daudz no mums droši vien to varētu pat no galvas jau būt iemācījušies, un mēs droši vien pie tā strādāsim vēl kādus dažus mēnešus. Un tagad uh, pieskaršos dažiem jautājumiem, kur mēs piekrītam vai nepiekrītam, vai katrā ziņā, kur vajadzētu vēl piestrādāt, vismaz no mūsu grupas viedokļa. Jūs droši vien tas nepārsteigs, esmu to iepriekš teikusi, ka mēs ETP uzskatām, ka ne viss, kas nāk no padomas, ir eh, kā svēts un jāpārņem uh, nemainīts. Un tāpēc mēs esam gatavi cīnīties, uh, cenšoties uh, mainīt eh, šīs izsoļu atļaujas un šīs brīvās atļaujas šos, šīs sistēmas, jo mēs uzskatām, ka tur vajadzētu būt vajadzīgi daži papildus procenti. Līdz ar to eh, šita ideja vīdes komitejā, kas nav tāda pat kā mūsējā, kur referents saka, ka ja vajag, mums vajadzētu paraudzīties uz šo uh, nodalījumu starp uh, bezmaksas un izsolītajām atļaujām. Varbūt, ka tā būtu interesanta ideja. Vismaz viņš atzīst to, ka mums uh, varbūt būs uh, atkal jāpievērš šim dalījumam, ka tas būs nepieciešams par oglekļu noplūdes sarakstu. Lai arī cik uh, ļoti mēs pētījām un skatījām šo te pieeju, nošķirto pieeju, kas varbūt uh, um, var šis pievilcīgi pirmajā acu uzmetienā, uh, ja jūs pieslīpējat un novirzāt precīzāk, tad labāk var izmantot uh, atļaujas, tad ir tieši pretēji, jo vairāk līnijas mēs novelkam, jau ir grūti izvēlēties, kur tad vilkt šīs līnijas, un šie dati arī nevienmēr ir uzticīgi, uzticami, tātad uh, šīm līnijām arī ir plusi un mīnusi, un jebkurā gadījumā tas sarežģīja sistēmu. Tātad mēs gribētu uh, paturēt šo bināro pieeju, ko piedāvā Eiropas komisija, pievērsties bezmaksas un uh, šīm izsolītajām atļaujām, un šeit mēs, starp citu, piekrītam referentam par to, ka eh, ir jābūt realistiskākiem datiem, runājot par sadalījumu. Šeit mēs eh, piekrītam referentam par šiem procentiem, par kritērijiem, Mūsu izējas punkts ir tāds, ka e, mēs e, nevaram strādāt pie tā, kas ķīmiski nav pie, e, iespējams, un šīs nenovēršamās emisijas tur droši vien vajadzēs izvēršu kategoriju, kas ir zem 0,3%, ko piedāvā referents. Es redzu, ka jūs vēlties, lai es beidzu runāt, priekšsēdētājs atvainojos, bet ļaujiet man vēl piebilst, ka ja un mēs atbalstām referenta mērķi, proti, ka šos korekciju faktorus nevajadzētu izraisīt, bet eh, ja tomēr, tad tiem jau būtu jābūt mērķiecīgākiem par netiešām izmaksām. Tur mums ir nedaudz lielāks ambīcija līmeņas. Eh, referents runā par eh, may, nevis should. Uh, ka tā kā varētu, nevis vajadzētu, un mēs gribētu skatīt tādu sistēmu, kas ir daļai Eiropas un daļai dalībvalsts sistēma, un es ar mieru esmu to apspriest ar referentu, ar prieku to darīšu. Varbūt, ka pie tā arī vajadzētu palikt. Nē, vēl viens pēdējais jautājums, kaut gan man saraksts ir daudz garāks. Daudz gan mēs vēl, nevēlamies, protams, pārslogot referentu ar grozījumiem. Uh, gribētu strādāt tikai pie galveniem jautājumiem, bet pēdējais jautājums, ko gribēju minēt, ir eh, šie te sliekšņi, ja mēs tātad eh, vēlamies samazināt eh, birokrātiju mazajiem piesārņotājiem un nepieminēja pat inovāciju vai modernizāciju fondu, bet ļaujiet man ar to arī savu uzstāšanos beigt un ar prieku sadarbošos ar kolēģiem, kas aktīvi strādā pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Modernizācija ļoti svarīga itra komitējai. Mēs pie tā strādāsim. Mums ir liels prieks, ka eh, redzu mūsu vidū kolēģi Ivo Beletu. Ne tagad, pēc tam, pēc mūsu diskusijām, bet jūs esat ieradies pie mums no NV komitejas. Edvards Martēns no sociāldemokrātu grupas ēnu referents lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies, dargie kolēģi. Es pateicos arī referentam Federlē kungam. Paldies par to, ka katru reizi e, mēs tiešām varējām iedziļināties jautājumos, un viņš ir pierādījis, ka strādā caurskatām, un man ir tiešām liels prieks, ka varam šādos apjaukstos strādāt. Es pievērsīšos galvenokārt eh, pozitīvajiem punktiem, negatīviem punktiem un trūkumiem no mūsu puses. Tātad par pozitīvajiem. Šeit ir eh, ļoti eh, labi redzēt, ka ir eh, šie 75%, nevis 50%, kā piedāvā komisija, un par produktiem, par kvotu monetizāciju, par bezmaksas kvotām. Uh, Un šīs bezmaksas kvotas jeb atļaujas ir provizorisks instruments. Ir jāatvieglo atlikšana, un uh, tas ir pareizajā virzienā. Ir arī interesanta ideja par uh, rezervēm. Tas ir 12. grozījums, lai tās kļūtu dinamiskākas. Tas arī ir interesanti. 29. grozījums. Uh, par sistēmas pārskatīšanu saistībā ar klimata mērķiem. Tā arī ir laba ideja, tie ir pozitīvi punkti par negatīviem aspektiem. Mums ir žēl, ka tiek uh, izņemti šo sociālie jautājumu, īpaši par darba ņēmēju apmācību un sociālai aspekti netiek pietiekami izstrādāti. Jā, es saprotu, ka mēs nevaram vienkārši uh, vienas dienas laikā izņemt visas emisijas no uh, rūpniecības, un tomēr desmitais pāns. Es nedomāju, ka mēs varam šeit balstīties tikai uz vieniem vai citiem aspektiem, un uh, klimata politika nedrīkst būt tikai banķieru lieta, un mums, kā līdzlikumdevējiem, devējiem, ir jāprecizē kritēriji, eh, lai saņemtu, un nevar vienkārši atsaukties uz EIB eh, e eh, vadlīnijām. Un 25. grozījums tur nav atjaunoti šie noteikumi, tur mēs saglabājam 2008. gada noteikumus. Eh, tātad neesmu pārliecināts, ka piedāvātā pieeja ir labākā, bet uh, tas būs noteikti viens no diskusiju punktiem. Un tā pašā laikā mēs neredzam nekādu saikni starp bezmaksas atļaujām un eh, transponēšanu attiecībā uz trešo enerģijas paketu. Tagad par trūkumiem. Netiek runāts par šo te samazinājumu uh, kas novest pie mūsu mērķiem 2050. gadā un eh, nerunā arī par 1,5 eh, grādu mērķi, ko pieņem COP20. Mūsuprāt, ir idealizēta situācija starptautiskā mērotē, mērogā, šeit nav vēl vienlīdzīga konkurence. Un tāpēc šī iemesla dēļ es jau no paša sākuma uh, Es eh, esmu aicinājusi plašāku pieeju nekā tikai šīs bezmaksas kvotas. Mēs nevaram iepriecināt eh, visus, mēs esam šeit strupceļā. Mums ir jāizvēlās vai nu eh, korekcijas faktori sektoros, vai arī jāpaplašina griesti, bet tad mēs neievērosim mūsu klimata saistības. Un noslēgumā, kolēģi, mums vajadzētu uh, paredzēt, kā mēs atteiksimies no bezmaksas kvotām un izveidosim tādu mehānisku, kas nodrošinās godīgāku konkurenci starp eh, sektoriem un sektoru ietverēs un arī globālā mērogā. Un eh, mums ir jādomā eh, par šiem jautājumiem, tie mums ir svarīgi. Paldies! Thank you very much, kolēģi! Paldies, kolēģi! Nākamais. Henkeļkungs, vicepriekšsarētājs, un viņš runās ECR grupas vārdā. Paldies! Ļaujiet man atgādināt, ka ETS, protams, bija savs mērķis, bet tāpat laikā mums ir arī citi mērķi, piemēram, saglabāt industrializācijas um, apjomu 20% apmērā. Uh, lai mums nebūtu jāuztraucas tikai par oglekļu noplūdi, bet arī par darba vietu aizplūšanu. Ja kāda komiteja šajā parlamentā rūpēs par, rūpētos par visiem šiem jautājumiem, tad noteikti tā būtu mūsējā. Es joprojām uzskatu, ka šī sistēma ir neapmierinoša. Neaizmirsīsim, ka 45% no izmešiem uh, uz, to, attie, uz tiem attiecas ETS un uz pārējiem 55% nē. Netiek iekļauta visa transporta nozare. E, mēs iesniegsim dažus grozījumus, ļaujiet man dažus no tiem izcelt. Pirmkārt, mēs atbalstam brīvo kvotu, neizmantoto kvotu uh, E, izmantošanu, lai tie neietu uz modernizācijas fondu. Otrakārt, mums ir jāpalielina um, oglekļa um, izmantošana, um, piešķiršana, respektīvi kvotu piešķiršana. Eh, lielākoties nāk no rūpniecības, eh, un tiem vajadzētu atgriezties rūpniecībā. Mums vajadzētu aktualizēt eh, šos benchmarks tikai tad, ja ir pasasniegts patiesas progress. Starpkārt, mums ir jānodrošina, ka izmantotā metodika nozaru iekļaušanai oglekļa aizplūšanas sarakstā balstās uz kvalitatīvu un racionālu izvērtējumu. Piektkārt es neatbalstīšu šādu pieeju vairākos līmeņos. Tāpat nav iespēja pietiekami objektīvi lemt par, eh, par TSI skaitu. Tālāk mums ir nepieciešams kompensēt netiešās izmaksas, uh, Mums ir jāsaka inovāciju fonds tāds, kāds tas ir, ne to nevajag palielināt. Un visbeidzot, bezmaksas kvotas tikai tiem, kas sniedz datus, īsti neatbalsta mazos vidējos uzņēmumus. Tas nāks par labu lielajiem uzņēmumiem, kas var atļauties ievākt šādus datus. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad zaļo vēnu referentam, Dalons kungu. Došu vārdu. Sveicam no Itras komitejas. Jūs aizstājat Eriksonu kungu, kurš tagad ir eh, valdībā. Itra komiteja labi zinām, kā galvenā ministru eksportētāja uz dažādām valstu valdībām, tā kā tā ir tā normāla darbība. Dod vārdu jums tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man pateikties eh, Federlī kungam, referentam par viņu priekšlikumu. Tas noteikti iet pareizajā virzienā un šeit redzami uzlabojumus salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu. Piemēram, eh, par bezmaksas kvotu sadalījumu vai priekšlikumiem uzlabot caurskatāmību sistēmā. To mēs vērtējam atzinīgi. Tomēr Vēlos arī apgalvot, ka referenta priekšlikums joprojām nav pietiekami ambiciozs, un to ir nepieciešams vēl vairāk uzlabot, lai ETS darbotos tā kā paredzēts. Mēs uzskatām, ka pašreizējais ETS priešlikums neatbilst ne divu grādu mērķim, ne arī Parīzes līgumam vienošanos. Ja mēs atliksim ambiciozus mērķus un nerīkosimies izlēmīgi, tad gan uzņēmumi, gan pilsoņi Eiropā galu galā maksās daudz lielāku un sāpīgāku cenu. Eh, ir daži elementi ETS, kas ir pretēji loģikai. Kompensācija tā sauktām netiešajām oglekļa izmaksām elektrointensīvām nozarēm ir viena no šīm lietām. Šādas kompensācijas noteikumi eh, rada kropļojumus eh, elektrotirgu. Tālāk 10C pants kas šobrīd tiek izmantots, lai pagarinātu veco netīro e, ogļu ģeneratoru darbību. Un e, tas, ka tiek izmantotas šāda pieeja, tikai e, mazina modernizāciju attiecīgais nozarēs. Tomēr mums ir nepieciešams, protams, palīdzēt dalībvalstīm, kur ir zemākie ienākumi iedzīvotājiem, un jāpalīdz modernizēt viņu Eh, noza, modernizēt šīs nozars. Eh, pats modernizācijas fonds ir vērts uz vienam, vienām un tā pašām nozarēm, tās pašās dalībvalstis. Līdz ar to es ierosinu 10C panta piemērošanu izbeigt eh, līdz 2020. gadam, bet modernizācijas fonds ir ievērojami jāpalielina, lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu uh, Eh, elektroražošanas eh, nozarei eh, dalībvalstīs ar zemāku ienākumu līmeni. Tāpat tās atbalstu vairāk līmeņu pieeju. Mums vajadzētu izvairīties no pārāk liela kvotu piešķiršanas un saglabāt iniciatīvu dekarbonizācijai. Tāpēc es ierosinu izvēlēties ambiciozāku pieeju. Mans priekšlikums uzsver eh, pieeju piesārņotājs maksā. Līdz ar to neviena nozara nedrīkstētu saņemt 100% bezmaksas kvotas. Mums visiem jāsāk eh, pildīt to, ko esam apsolījuši viens otram Parīzē. Mums ir jāaptur subsidi, subsīdiju eh, izsniegšana uh, piesārņotājiem, eh, pārvēršot Eiropu par tīru zaļu ekonomiku, kas balstās simtprocentīgi uz atjaunojumiem energoresursiem. Tālāk, ETS eh, e ir jābūt ambiciozākai sistēmai, mums jāsūta pareizie signāli investoriem un nozarei. Mēs varam eh, nonākt pie laba priekšlikuma komitejā ar nepacietību gaidu sadarbību, turpmāk arī ar referentu un citiem ēnu referentiem. Paldies, Likjotis, kungs tālāk goe grupas vārdā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos eh, pateikties arī Federlai kungam, eh, mūsu referentam, par eh, konstruktīvo sadarbību. Ir ļoti svarīgi, lai grupas varētu sadarboties un nonākt pie labākā iznākuma. Manai grupai goja sistēmas pārskatīšanas galvenais mērķis ir samazināt izmešus un aizsargāt vidi. Mēs uzskatām, ka, lai sasniegtu šo mērķi, mums ir jābūt stingrākiem attiecībā ar lielajiem piesārņotājiem, lielāko emisiju radītājiem. Tāpat laikā mums ir jābūt arī mētiecīgai pieejai, stingriem kritērijiem un jānodrošina, ka mēs palīdzam industriālajām nozarēm, kurām tiešām ir nepieciešams šis kvotas. Tāpatās mums ir jāpievērš uzmanība arī maza apjoma e, emitentiem un darīt e, nepieciešams ir e, vairāk, lai aizsargātu mazos ražotājus. Ekonomikas krīzes apstākļos mums ir jāatceras, ka ir valstis, kas smagi cieši memoranduma pieejas dēļ. Kipra ir viennozīmīgi viena no šīm valstīm, piemēram, keramikas nozarē, bet ir uh, Eiropas dienvidos vairāk šādas nozars, kas šobrīd atrodas deindustrializācijas procesā. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir nepieciešama palīdzība e, šīm nozarēm Nu, kā es minēju, tā ir GUE grupas eh, viedoklis. Mēs esam iesnieguši savus grozījumus un galu galā mums ir jāizstāvās pret sistēmu, kas eh, balstās uz lielo ražotāju, lielo piesārņotāju vēlmēm. Mums ir jānodrošina, ka ETS pārskatīšanas uh, ieguvumi nonāk pie visiem. Paldies! Mm, paldies referentam un ēnu referentiem. Un tagad būs iespējas pārējiem. Marijas kungs pirmais lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos kolēģiem pieminēt uh, tematu, eh, kas ir saistīts ar manas iesniegtajiem pāris grozījumiem. Eh, saistībā tieši ar atkāpēm no ETS sistēmas. Mēs zinām, ka ir valstis, kurām IKP ir zemāks par 60% no vidējā IKP Eiropas Savienībā, un mēs zinām, ka līdz ar šo kontekstu pastāv arī vairāks atkāps. Grieķija ir tikai mazliet virs šī sliekšņa ar uh, ienākumu uz e, vienu iedzīvotāju 62% apmērā, bet līdz ar to netiek izpildīts kritērijs 2014. gadam, kad e, e, šis skaitlis bija 59%. Mēs dzirdējām par to, cik memorands ir bijis veiksmīgs, un dzirdējām par korekciju procesu. Un 2016. gadam šis skaitlis būs 56%. Tendence kā jūs saprotat, ir lejup vērsta. No līdzīgām valstīm tikai Itālija nav kvalificējusies at, at, šī atkāps piemērošanai. Tas nozīmē, ka rodas kropļojumi konkurencē, un tas ir svarīgi eh, eksportējot elektrību, kas tiek saražota. Līdz ar to tādējādi tiek apdraudēta mūsu e, elektrības ražotāju konkurētspēja. Mēs redzam, ka pieaug nabadzība tieši konkurences zuduma dēļ, konkurētspējas zuduma dēļ uzņēmumiem. Un es arī uzdevu jautājumu maijā Eiropas komisijai tieši par šo tematu. Man izskatās, ka šeit ir svarīgāki divi grozījumi, kurus es Eh, iesniegšu, respektīvi rītdien līdz grozījuma iesniegšanas termiņam. Tātad, kaut arī 2013. gads tiek ņemts kā atsaucas uh, gads, mm, nākamajā gadā Grieķijā šis skaitlis bija zemāks, un līdz ar to Grieķijai būtu jākvalificē šīs atkāpes piemērošanai, lai mūs atbrīvotu no prasībām, kas ir ETS. Problēma šeit, protams, ir tāda, ka mēs lignīti izmantojam elektrības ražošanā būtu ļoti labi, ja mēs saņemtu šādu atbalstu, kas nāktu manai valstī tik sarežģītajos laikos un būtu ļoti noderīgs. Enerģijas cenas ir ļoti svarīgs faktors. Un vēlos pateikties referentam par paveikto darbu, tāpat arī citiem kolēģiem. Un vēlējos norādīt, ka uh, ir e, šie divi grozījumi, kurus es, es iesniegšu. Tālāk vārds nākamajam runātājam, Blanko Lopes kungam. Paldies e, par paveikto darbu referentam, tas ir pareizajā virzienā. Es vēlos atbalstīt Martēnu kungu komentārus par nepieciešamību stiprināt šo ziņojumu projektu, lai iekļautu dažus elementus, kas mums prāt e, pietrūk šeit, īpaši sociālajā ziņā. Uh, No savas puses eh, vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešams saglabāt Eiropas pieeju, kompensēt netiešās izmaksas tiem eh, sektoriem, tām nozarēm, eh, kur bijusi oglekļa noplūde. Kompensējot šīs izmaksas iepriekš gados ir tērēts milzīgas summas, un tas ir atkarīgs no katras dalību valsts budžeta iespējām Tas līdz ar to rada tirgus kropļojumus, kas tikai veicinās negodīgu konkurenci Eiropas rūpniecībā. Tādēļ, lai tirgus labāk funkcionētu, es plānoju iesniegt grozījumus kurā būtu minēts, ka Eiropas kompensācijas fonds netiešām izmaksām. Tam būtu jāveido 2% Eh, summām starp 2020 līdz 30 gadam. Tāpēc mums ir nepieciešama labāka sistēma tām nozarēm, kur uh, ražošanas uh, uh, apjomi ir tādi, kas nav pietiekami efektīvi. Līdz ar to mums ir nepieciešams daudz efektīvāk rīkoties. Paldies, kolēģi! par šīm piezīmēm. Dans Nika tālāk. Jā, paldies. Vēlos sākt ar vispārīgākām piezīmēm. Diezgan reti esmu redzējis komisijas dokumentu, kur ir tik eh, neprecīzas eh, lietas, kur ir tik lieli eh, sarežģījumi, caurskatā, nav nodrošināta caurskatāmība tas ir ļoti uzkrītoši. Piemēram, es nosūtīju vēstuli, prasot, kurā valstī ir tērot Lietuvai, kas spēj izpildīt norādītos eh, šos benchmarks. Es dzirdētu, Es vēlos dzirdēt kaut vai vienu šo piemēru. Tā kā nesaņēmu nekādu atbildi, uh, Eh, tad eh, redzu, ka eh, vienīgais, ka, ko man atbilde iekļāva, ir 2007. un 2009. gada dati, tātad nekā konkrēta. Kas mums būtu jādara, lai kompensētu šos datus? Nu, šeit bija ļoti daudz nepietiekamu datu no komisijas puses. Man šeit ir vairākas problēmas. Pirmkārt, uh, Es nekad nepiekritīšu tam, ka šis tiesība akts novestu pie energocenu izmaiņām. Šeit ir runāts par to, ka par 3% tiktu samazinātas cenas. Bet eh, nu, rūpniecība no, no nozars puses eh, mums stāsta, ka būs cena pieaugums par 20%, bet mums ir 60 miljoni iedzīvotāji Eiropā, kas nespēja apmaksāt elektrības rēķins. Un uh, uh, rūpniecība šajā jomā jau šobrīd nespēja nodrošināt pietiekam labs darba apstākļus, un ja mēs runājam par to, ka cenas varētu pieaugt vēl pēc 20 gadu, tas tiešām rada nopietnas bažas. Es domāju, ka mums ir nepieciešams reāli skatīties uz eh, elektrības eh, cenu pieaugumu. Otra problēma. Te ļoti viegli tiek eh, runāts par to, ka rūpniecība izmantos oglekli un cik lielā apmērā. Mums tas ir skar 170 tūkstoši cilvēks, kas cietīs no šādām izmaiņām. Viņu darba vietas vai nu eh, tiks pilnībā likvidētas, vai eh, tas viņus skars eh, citā negatīvā veidā. Es nekad nevarēšu pieņemt to, ka šāda lēmuma tiek pieņemta balsoties uz principu, bet tas noved pie konkrēta cilvēka ciešanām. Un uz to balsīsies arī mani grozījumi. Ir nepieciešams fonds, piemēram, izmantot eh, globalizācijas pielāgošanas instrumentu vai ko līdzīgu, eh, kas tiešām eh, būtu pietiekami nozīmīgs un pietiekami funkcionējuši, lai mēs samazinātu šo cilvēku ciešanas. Un pēdējais, ko vēlos sacīt, es neticu tīri tehniski, kaut arī piekrītu daudz kam, kas tika eh, sacīts, tātad tehniski es nepiekrītu tam, ka ir iespējams un ir korekti pat īstenot pasākumus, kas eh, veids tikai koriģējošas funkcijas, kura nozare var eh, attīstīties pēc lineārās attīstības principa, vienmēr ir kādas kāpumi un kritumi, un tā rūpniecībā tas nedarbojas, un šie pasākumi ir tikai viens no augšas uzspiests pasākums, kas ir atrauts no realitātes, un komisija saka, ka, nu jā, ir, ir eh, šādas eh, problēmas, bet jūs parlamentā varat to koreģēt. Bet kā mēs varam to izdarīt, ja mēs nevaram rīkoties solidaritāti, un ko mēs darīsim, ja mēs to nespēsim īstenot? Paldies, Grostets kundze! Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu apsveikt referentu par paveikto darbu. Šeit ir runa par ļoti būtisku jautājumu Eiropai. Mēs visi atbalstām, lai tiktu samazināts CO2 emisijas, bet mums ir jāatrod veids, kā to izdarīt, saglabājot mūsu uzņēmumu un mūsu nozars, nozaru pār konkurēt spēju. Un ir jāpanāk tāda sistēma, kas veicina inovācijas. Tātad, lai novērstu šo reālo risku, ka var uh, aiziet eh, ražošana no Eiropas, eh, mums eh, ir, protams, jāsaglabā mūsu augstie standarti, bet nedrīkstam kavēt uzņēmumus ražot citur augstajā līmenī, bet jāsaglabā arī iespējas viņiem ražot Eiropā. Tāpēc es nedomāju, ka, kā to referents piedāvā, jālikvidē iespēja uh, komisijai izvērtēt e, oglekļa noplūdes riskus konkrētiem sektoriem, balstoties uz kvalitatīviem izvērtējumiem. Ir jāpanāk līdzsvars, lai garantētu uh, signālu, uh, lai uh, varētu investēt elektrosektoram, lai atteiktos no CO2 emisijām, un tātad šeit ir jāpielāgojas uz leju, Un tad ir eh, šīs dalībvalstu kvotas, kas ir atvēlētas izsolēm, šie slavenie 50%, un ir jāpalielina bezmaksas kvotas šīm um, nozarēm 43%, un vispēcot eh, ir eh, jāņem vērā reālā ražošana, un tas, ka bija pārāk daudz kvotu zināmiem sektoram, arī noved pie tā, ka ETS sistēma nedarbojas pietiekami labi, un tas ir jālabo, ir jāizlabo uh, jaunāk, jāizmanto jaunāki ražošanas dati, uh, un tas ļaus sadalīt kvotas labāk, piešķirot tās tiem sektoriem, kas tiešām ražo. Paldies, priekšsēdētāji. Well, thank you. Jā, es paldies. Jā, lai mācītos uh, un kļūdām pagātnē, Ja, protams. Nākamais runātājs Koločekungs. Děkuji, pane předsedo. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Man ir pāris piezīmes. Princips, kā piesārņotājs maksā, tas ir pareizi, bet nevajadzētu pārspīlēt. Mums būs varbūt tāda laba vide, bet nebūs darba. iepakojumu stiklu var transportēt, bet tikai noteiktā attālumā. Ja mēs pieņemsim pasākumus, kas ražošanu sadārdzinās, tad uh, aiz Eiropas Savienības robežām ražotāji to izmantos, ražošana aizceļos. Es piekrītu, ka CO2 izmeši ir jāsamazina, tas, protams, ir nepieciešams, bet mums ir jāņem arī vērā, ko mēs darīsim, lai nodrošinātu darba vietas no kāda fonda mēs finansēsim bezdarbniekus. Šo visu ir jāizma, jāvar izmantot arī praksē. Mēs nevaram vienkārši pateikt, ka ir jābūt diviem procentiem kā mērķim. Un dažās uh, valstī tika izmantota centrāla apkura. Un viņiem, uz viņiem tad ir jātiesina savādāk noteikumi, jo tur uh, rodas vairāk emisiju. Daži uzņēmumi nevarēs strādāt vispār bez emisijām. Tas viņiem neizdosies. Kas attiecas uz uh, ražošanas efektivitāti par uh, procenta līmeni par konkrēto skaidri, par to var jādiskutē. Es iesniegšu savus grozējumus, eh, ir tīpaši, kad attieksies uz centrālu apkuri. Paldies. Nākamais runātājs kolēģis Tošanovskis. Paldies, priekšsēdētāji. Jau sen esmu teicis, ka man attieksme pret e TTS ir skeptiska. Un tā ir tāda, ka es raugos uz kā tas viss ir radies. Tas ir mākslīgi radīts tirgus. Es nepavisam neapskaužu Federas kungu par to, ka viņam tāds uzdevums ir ļoti sarežģīti radīt šeit līdzsvarotu pieeju. Ja mēs vēlamies radīt ETS sistēmu, tad mums ir jāraugās, kāda nosacījuma ir dalībvalstīs. Mums nevajadzētu kaitēt ražotājiem. Ja mēs nenotieksim pareizes kritērijas, tad varbūt, ka būs tā, ka 10. C un 10. D pants sakātās milzīgas eh, problēmas raugoties no daudzu dalību valstu perspektīvas, un ne jau tikai vidus un austrum Eiropā. Atzinums šai ziņā nav pareizi noformulēts. Kas attiec uz 10C, par eh, konkurētspēju un šiem procesiem, tur eh, vērtība ir jānosaka par desmit miljoniem, un to nedrīkstētu atcelt. Desmit D komisijas priekšlikumā tur ir pretruna ar padomu secinājumiem. Mēs šeit radīsim problēmu. dalībvalstīm pašām vajadzētu pieņemt lēmumu, jo dalībvalsts vislabāk zina, kāda ir tā situācija un kādā situācijā atrodas tās ražotāji. Bet mēs šeit virzāmies pavisam citā virzienā. Referents uh, iesaka tādu ļoti sarežģītu pieeju. un šeit būs pārāk mazas iespējas to visu ietekmēt. Tādēļ mēs arī sagatavosim grozījumus tieši par šo jautājumu, un es ceru, ka mēs varēsim kā rezultātu pieņemt labu līdzsvarotu ziņojumu, un ka situācija uzlabosies aizmā ar to, kā tā ir bijusi iepriekš. Tagad vārds Gajera kungam. Paldies priekšādātājiem. Vēlos pateikties arī referentam un ēnu referentiem. Es domāju, ka tas ir ļoti nopietns uzdevums, svarīgs un atbildīgs uzdevums, kuru komiteja risina. Un tādēļ tam ir jāparāda nepieciešamas laiks un uh, jāveido arī intensīvas debatas, lai pieņem pareizos lēmumus. Es tāds esmu neizlēmīgs par to, ko mēs, vai mēs tiešām zinām, ko vēlamies politiski sasniegt vai mēs vēlamies, lai tiktu samazināts ogleklis, tas ir Parīzes izvirzītais mēķis, vai mēs arī vēlamies signālu par tādu augstu cenu. Es domāju, ka tas nav nepieciešams raugoties uz CO2. CO, ne jau obligāti tas noved pie CO2 samazināšanās, bet var iet arī pa citiem ceļiem. Mums vairāk vajadzētu domāt par uh, ekonomikas sektoriem, un to vairāk iekļaut ETS sistēmā, lai samazinātu CO2. Mans kolēģis Bērns Langens ieteiks grozījumu, ka uh, Kuģu transports, kas ražo milzīgus CO2 daudzumus, ka tas arī ir jāņem vērā ETS sistēmā, jo tas samazinās oglekli un vienlaikus neraidīs šādu augstus cenas. Uh, efektu attiecībā uz certifikātiem. Es domāju, ka šis princips piesārņotājs maksā, tas ir tā tendenciāli pret Eiropas Savienības mērķi. Es nedomāju, ka es kādreiz piekritīšu Henkel kungam politiski raugoties, bet tagad man tas ir jādara. Darbvietas saglabāšana arī ir Eiropas Savienības politisks mērķis. Mēs esam pieņēmuši saistības 20% no radītiem vērtībām Eiropas uh, Savienībā. Uh, dabūt tieši rūpniecības sektorā. Lielākā daļa no Eiropas Savienības dalību valstīm šodien nesasniedz 20%. Paldies Dievam Vācija, mana valsts to dara. Un gribu, lai tas tā arī paliek. Un uh, vēlos, lai arī 20% mērķis, uh, lai tas būtu tieši no rūpniecības, un ka tā nav nekāda vecā ekonomija, bet tieši otrādi, ka mēs to varam sasniegt. Un uh, diskusijās par ETS, par jauno tirzniecības periodu, uh, ETS sistēmā mums ļoti precīzi par to jāpadomā. Esmu cieši pārliecināts, ka šī līnija 10% efektīvākās ražošanas tam vajadzētu palikt eh, brīva no certifikātiem. To vajadzētu saglabāt, vajadzētu pilnīgi piekrītu koordinatoram Nikas kungam. Līdz šim mums vispār nav nekāda nojausma par to, kā komisija vispār pieņem noteikts benchmarkus. Es eh, varu pie tevi tikai vienu interpretāciju, tā ir tīra matemātika. Eiropas komisija, jā, tur ir uh, eh, cītīgi ierēģi, to es augstu vērtēju, tu bez jebkādas ironijas saku, un viņi sapratuši savu uzdevumu no padomas, ir sedirkādu sadalījums. Mēs 47,34%. Mēs zinām, kā tiek sadalīti certifikāti, un tā mēs zinām arī, kā tas viss notiek, un tad mēs zinām, kāda ir mēķi, un tas viss ir matemātika. Un uh, tad iznāk kritērijas. Bet uh, muļķīgā kārtā šis benchmark noteiktās rūpniecības ražošanā, piemēram, cementu ražošanā vai tērauda ražošanā, fiziski nav sasniedzams. Un es domāju, ka no tā mēs varētu mācīties, jo Eiropas parlaments nevar atcelt fizikas likumus. Tas nozīmē, ka ja mēs 10% no efektīvākajām iekārtām, ja mēs tos vēlamies paturēt brīvus no nepieciešams pirkt certifikātus, tad mums vajadzētu parūpēties par to, lai tas tā arī paliek un tādēļ es atbalstu ideju, piemēram, kā šī uh, tirgu stabilitātes rezerves uh, izmantot un dot tās uzņēmumiem. Mēs to visu radījām, lai panāktu šeit uh, cenas ietekmi. Un toreiz tas bija pareizs lēmums, bet uh, cenas samazinājums certifikātiem, tas jau radās krīzes dēļ. Un ja šī krīze, cerams, beidzot būs pārvarēta, tad es domāju, ka nebūtu nepareizi šo rezervi atdot atpakaļ un uh, līdz ar to paturēt brīvu šos efektīvākos rūpniecības uzņēmumus. Es domāju, un es zinu, Vācijā mums ir ļoti liels nodarbinātās līmenis, un tieši rūpniecība tas ir liels. Manā dzimtenē Rūras apgabalā tas tā nav. Mums vēl ar vien ir uh, pilsētas ar ļoti lielu bezdarbu, visaugstāko Vācijā, un uh, es nevarēšu piekrist nevienam risinājumam. Uh, par kuru rūpniecības eh, arotbiedrības teiks, ka tas samazinās eh, darba vietas eh, ražošanā manā dzimtenē. Tagad vārds Angelikai Niblerē. Jā, paldies priekšādātāji. Cienams kolēģis un kolēģi, atvainojos, ka es tikai tagad atnācu un nevarēju klausīties debatēs, bet es tomēr gribētu pateikt pāris piezīmes. Jā, es ievarošu laiku domāju, ka mūsu divi mērķi pirmkārt ir mūsu augsta līmeņa mērķis 40% līdz 2030. gadam to vajadzētu īstenot, un arī šīs starptautiskās saistības, ko esam pieņēmuši. Bet vienlaikus, kolēģis to jau arī pieminēja, kāda izskatās situācija darba vietām Eiropā, lai saklabātu mūsu, spēcinātu mūsu rūpniecības eh, konkurences spēju un abus komponentus līdzsvarot, tas būs lielais uzdevums, kas mums būs. Uh, Šajā dokumentā es tā esmu ļoti iesaistīta. Esmu no vēlēšana apgabala, kurā visi sektori ir pārstāvēti, un to skar ETS papīra ražošana, ķīmija, cementa ražošana, automašīna ražošana. Viss ir manā vēlēšana apgabalā, un jūs iedomāties, cik nervozi tur ir cilvēki. Un es redzu, kādi ir centieni. Atvainojos, man nav tulkojumu. Rumāņu kanālā nav tulkojuma. No, it's okay. Can, can we help? Jā, vai to varēja novērst? Tūkojumu trūkumu. Tagad šķiet viss darbojas. Good. No, no, no, it's okay, it's okay. It's... Jā, ļoti labi. Jā, jums, protams, jābūt iespēja dzirdēt visu teikto. Jā, kā jau teicu, es. Uh, ļoti labi, ka manā vēršu apgabalā ir tik daudz rūpniecības nozara, un bieži vien esmu tur uz vietas un redzu, kādi centieni ir šajos rūpniecības sektoros, lai strādātu enerģijas ziņā efektīvi un lai ietaupītu enerģiju. Bet šeit tomēr jāpieņem arī zināšanai, ka kaut kad ir tieši tehniskā ziņā ir sasniegts viss iespējamais. Mums vajadzētu padomāt, kurās, kur mēs kaut ko konkrēti darām kuras krūvītes ir jāgriež. Man ir centrās jautājums ir šo piešķiršanas eh, augstums, lielums, tātad šie, eh, šīs daļas eh, um, brīviem sadalījumam un saistošam sadalījumam. Komisijas priekšlikums 43% pret 37%. Kolēģis jau teica, tas ļoti tās fiktīvs nosacījums. Bet es domāju, ka ja mēs uh, šo sadalījumu varētu paraudzīties un paraudzīties, vai šis mērķis patiešām ir atbilstošs, tad uh, drīzāk sasniegs uh, mērķi nekā ņemot vērā daudz citus faktorus, tīpaši koriģējušos faktorus, kurus es uzskatu par netaisnīgiem. Un šeit vajadzētu rīkoties tā, lai noslēgumā mēs varētu izpildīt klimata aizsardzības mērķus saistības. Jā, man nav tik daudz konkrēti atsevišķu punktu, jo laiks ir vērs, detalizēti negribētu runāt, varbūt benchmarku, varbūt vēl. Šeit vajadzētu datus 2008. gada aktualizēt un vajadzētu arī konstatēt, ka efektivitātes rēcinamā līdzinājuma benchmarku ne, nav varējusi tikt uzlabota. Uh, un tam vajadzētu palikt nemainītam un nevajadzētu to visu sāsināt tā vispārīgi. Vajadzētu palikt iespējai samazināt uz nulli. Gribētu jau pateikt, ka es arī iesniegšu grozējumus, pieturošos tiem debatēs. Vēl viens punkts, kas man ir svarīgi, ir emisijas, ko nosaka procesi. Ja mēs, ja neko nevispējams optimizēt, tad es domāju, ka rūpniecību nevar arī šeit ja uzlikt kaut kādas saistošas prasības. Uh, tas jau arī tik pieminēts, un temats par netiešajām izmaksām, kā tās tiks iekļautas pieejām. Es domāju, ka dalībvalstu risinājums ir labs, proti, ka dalībvalstīm vajadzētu atturēt šo iespēju pašām to risināt. Tagad beidz runāt, sirsnīgs paldies par uzmanību. Because... Liels paldies jums. Jā, jūs runājāt uh, divreiz pa divām minūtēm. Paldies Danam Nikam, protams. Mūsu referenta uzdevums ir ļoti apjomīgs un sarežģīts, bet vēl sarežģītāks uzdevums ir NV referentam. Ivo Belet, kolēģi, vai mēs varētu uzklausīt jūsu komentārus diskusijas beigās? Būtu ļoti interesanti. All, uh, jo jūs esat atbildīgs eh, visa parlamenta priekšā par šo ziņojumu, ne tikai vienā komitejā. Bet es esmu ēnu referents no tautas partijas tikai, tā tāda neliela piezīmīta. Necentīšos šeit nekādu apvārsumu uztaisīt, tikai dažas piezīmes, ja atļausiet. Liels paldies par uh, laipno uzņemšanu. Es biju MSR uh, eh, dokumentu referents, un mēs ļoti labi sadarbojāmies starp ITRA un NV komiteju. Uh, Uh, un mēs vēlētos to turpināt, Frederika, arī nākotnē, arī uh, šajā jautājumā, un Dankana kungs referents uh, tam piekrīt. Tikai dažas īstas piezīmes. Es domāju, ka es varu piekrist daudzos svarīgos jautājumos 2050. gada mērķu pareizes vienošanās, tur mēs piekrītam, inovāciju fonda būtiskums un um, ir jāsaist pēc iespējas vairāk līdzekļu inovācijas fondam, un mēs piekrītam arī NV šim jautājumam, īpaši attieksmi MVU. Es domāju, ka šeit mums arī nav domstarpība. Par detaļām varbūt to ieviešana ir atšķirīgs viedoklis, bet uh, MVU ir jā, jābūt labai attieksmei. Par oglekļu noplūdes pasākumiem tur, Frederik, mēs nepiekrītam un atrā, atsaucos uz to, ko teica Estebe Lange. Uh, mūs eh, nošarmēja šis eh, sadalītais eh, variants pieeja pa dažādām sekcijām, bet mēs gribētu tomēr pieturēties pie komisijas priekšlikuma, kas mūsuprāt ir labs. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu. Modernizācijas fonds, daži vārdi, caurskatāmība šeit ir ļoti svarīga, un mēs arī ļoti uzmanīgi uzklausījām uh, mūsu grieķu kolēģu komentārus, un, manuprāt, viņiem ir pamatot argumenti, kas ir jāpieņem, manuprāt. Netiešo izmaksu aspekts, eh, to pieminēja daudzi kolēģi. Mūsu pozīcija ir tāda, kā jau Estrada Langa minēja, ITRE un NV mums ir vienota pozīcija. Es domāju, ka mums ir jācenšas panākt vienot spēles noteikumi, vienlīdzīgākas iespējas, bet mums jādomā, ar kādiem instrumentiem to panākt. Un visbeidzot, es nedomāju, uh, Um, ka tika pieminēta aviācija. Varbūt, ka to vajadzētu apspriest arī. Tās bija uh, manis kā ēnu referenta galvenās piezīmes. Tātad sveiciens Dankanu kungam, saka priekšsēdētājs. Noteikti nodošu, saka Belet kungs. Jā, es zinu, ka jums ir karstas diskusijas vienmēr jūsu komitejā, un Dankana kungs, uh, mūsu EKR kolēģis, ir galvenais referents. Eiropas komisija Meri Veronika Topsak-Platevski, direktore klimata ģenerāldirektorātā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji, un es gribētu pateikties jums visiem, kas šodien deva ieguldījumu šajās ļoti interesantajās debatēs. Tās mums bija ļoti informatīvas. Kaut gan jau daudz laika esam strādājuši pie šī jautājuma ar ēnu referentiem, arī palīdzot skaidrot mūsu priekšlikumu. Uh, komisārs arī bija šeit, ģenerāldirektors un arī daudz no mums, bet es varbūt koncentrētos tikai uz dažiem jautājumiem, kuri visvairāk tika apspriesti šodienas debatēs. Kā jau tika teikts, debatēs šeit ir vairākas eh, grūtas politiskas izvēles, kas būs jāizdara. Uh, Uh, veidojot ETS nākamajam tirzniecības periodam. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt, un uh, tas arī debatēs tika atzīts, ka Eiropas komisija kā izējas punktu ņēma 2014. gada oktobra padomas secinājumus, kas bija mūsu priekšlikuma pamats. Tagad daži jautājumi, kas, manuprāt, varbūt ir vissvarīgākie debatēm. Vispirms par oglekļu noplūdi. Kā jūs zināt, tad jau vairāk kārt esam eh, šeit parlamentā uzsvēruši to, ka mēs atbalstām diskusijas par dažādām pieejām, eh, un eh, jūs atzīsiet, ka tā bija viena no alternatīvām, ko mēs apspriedām mūsu ietekmes novērtējumā, šī sadalītā pieeja. Mēs turpināsim uzklausīt debates, mēs esam atvērti jaunām idejām Un uh, jūs uh, droši vien arī esat pamanījuši, ka piedāvātā pieeja referenta uh, grozījumā seko tai pieeja vienai no pieejām, ko komisija piedāvāja savā ietekmes novērtējumā. Bet mēs atzīstam, cik sarežģīti ir to pareizi izdarīt, panākt, un, protams, tāda mērtiecīgāka pieeja no otras puses varētu um, panākt to, ka nebūs jāizmanto šis uh, sektoru korekcijas faktors. Bet uh, šis jautājums ir jāapspriež un esam gatavi iesaistīties uh, arī turpmākajās diskusijās šeit komitejā par kvalitatīvo uh, Uh, novērtējumu. Daudz no jums to pieminēja, jo tas attiecas uz vairākiem sektoriem, kuros ir liels uh, MBU īpatsvars. Mēs priekšlikumā uh, atļāvām kvalitatīvu novērtējumu tiem sektoriem, kas ir uz šīs te robežas, un mēs redzam, ka referents piedāvā alternatīvu šai pieejai. Uh, Protams, tas eh, samazinātu administratīvo slogu, tas ir jāatzīst, ka referenta piedāvātā eh, pieeja samazina administratīvo slogu un varbūt arī eh, uzlabot objektivitāti un caurskatāmību, bet es tomēr domāju, ka izmantojot šo pieeju mums būtu tad jācenšas panākt caurskatāmāka uh, to sektoru izvērtēšana, kas ir tuvu šim slieksnim šai robežai. Ir ļoti svarīgi, uh, lai uh, būtu šis oglekļa noplūdes saraksts un lai būtu arī kritēriji, lai tie būtu pareizi. Bija diezgan plašas debates šodien par šo jautājumu, un jums tas nav nekāds jaunums, ka es atkal centīšos izskaidrot to, ka komisijas priekšlikumus uh, cenšas panākt pareizo līdzsvaru, lai būtu pienācīgi stimuli inovācijām, kas ir ļoti svarīgi, lai būtu konkurētspējīga rūpniecība un lai samazinātu um, birokrātisko slogu un lai nodrošinātu sektoriem paredzamību. IFTRE uh, atzinuma projektā tiek saglabāts šīs standarta likmes, uh, atjaunojot kritērijus, tātad pieņem mūsu priekšlikumu un papildus piedāvā vēl vienu standartu līkmi, kas varētu ņemt vērā dažu sektoru bažas, kuriem būtu grūtības uh, ar šo te zemāko procentu likmi. Šādā izpratnē mēs būtu gatavi to kopīgi ar jums izskatīt, uh, proti, uh, Eh, kā šo ietvaru varētu uzlabot, bet vēlreiz gribu uzsvērt, eh, jo eh, es un kolēģi esam piedalījušies dažādās debatēs, un tur vienmēr parādās tas, ka komisijas priekšlikums neņem vērā reālos datus, bet es gribētu teikt, ka tas ir tieši pretēji. Kā jūs zināt, tad mēs vāksim jaunus ražošanas datus, uh, um, periodā divas reizes, tā skaitā arī sākumā, un mēs šos datus skatīsim un pārbaudīsim, uh, kāds tad ir uh, attīstības potenciāls, balstoties uz šiem kolektīviem datiem, salīdzinot ar uh, vienotās likmes pieeju, ko varētu izmantot. Tas nozīmē, ka kādā sektorā, kur dati parādīs, ka tehnoloģiskā attīstība uh, uh, ir bijusi būtiski lēnāka par 1%, tad tur tiks piemērots 0,5% uh, likme. Es to varu izskaidrot detalizētāk, bet es gribēju jums vienkārši parādīt, ka tā nav tīra birokrātiska pieeja, ka mēs tiešām ņemam vērā arī pasā, um, tātad reālās pasaules kontekstu. Tad par ražošanas datiem, kā jau es teicu, mēs tos uh, vāksim divreiz periodu ietvaros, bet ir arī ieteikumi mūsu priekšlikumā ražošanas datus uh, saskaņot vairāk kārt periodu laikā. Tas ir saistīts ar tā sauktajo, saukto 10% slieksni, kas tika piedāvāts uh, referenta priekšlikumos. Šeit es eh, gribētu aicināt būt eh, nedaudz piesardzīgiem. Mēs vēlamies panākt eh, labāku saskaņotību, atbilstību, bet tomēr tas ir arī būtisks administratīvais sloks uzņēmumiem, dalību valstīm un arī komisijai. Tātad mums ir jāpanāk šeit pareiza metoda, un tāpēc komisija uzskatīja, ka būtu labāk izvērtēt ietekmi un tad uh, nākt klajā ar pienācīgo pieeju ieviešanas fāzē. Bet mēs uh, runājam šeit par simetrisku pieeju. Es vienkārši vēl vienu lietu gribētu piebilst priekšsēdētāji. Jūs jau runājat septiņas minūtes. Jā, bet mani nedaudz provocēja, un es domāju, ka šis ir labs brīdis, kad uh, to precizēt. Vēl viena lieta - sociālā dimensija. Uh, tā tika pieminēta vairāk reiz, vairāk kārt. Gribēju pievērst jūs uzmanību tikai uz to, ka komisija savā priekšlikumā iekļāva e, konkrētu atsauci uz to, ka izsoļu ieņēmumus varētu izmantot, lai uzlabotu e, prak, e, prasmes. E, pie tā arī palikšu, bet gribu uzsvērt, ka šis aspekts tika rūpīgi izpētīts, kad izstrādājām mūsu priekšlikumu. Paldies! Noteikti mūsu uh, diskusijā, kā pēdējais izteiksies mūsu referents, bet ja jūs gribat pateikt, kāds no jums grib pateikt kaut vai vienu teikumu, jo mums bija ļoti plaša prezentācija no Eiropas komisijas, tātad, ja jūs gribat reaģēt uz šo prezentāciju, jums var dot 30 sekundes laika, bet ne vairāk. Jā, lūdzu, kolēģis Nika. Pirmais komentārs. Es gribētu uzklausīt eh, no izaugsmas un enerģētikas ģenerētātu pārstāvjiem atbildes, jo tas ir viņu kompetencē. Un otrkārt, es teicu, ka darbības nodeļas komisijā novadīs pie tā, ka pieaugs enerģijas cēnas, bet es pamanīju, ka nebija neviena komentāra par to, ka nākotnē patērētājiem un rūpniecībai eh, palielināsies enerģijas cenas, un tas tiešām ir apkaunojums. Vai comments, kolēģis? Uh, vai vēl kādu komentāru, kolēģi? Atsimzot, nē. Nu, Digi klimats ir uh, atbildīgs. Priekšsētāji viss cīņa. Katru reizi, kad es runāju, es runāju ar Digi Energy vai Digi Growth pārstāvi, viņi stāstīja kaut ko citu. Uh, jā, līdzīgi ir ar ITRE un NVI. Eh, par to mums ir jābūt ļoti delikātam. Eh, noslēguma uzruna ar mūsu referentam. Tātad, nu šai diskusijai pēdējā runa šodien būs noteikti eh, tuvākajos mēnešos daudz runa par šo tēmatu. Debats pierādīja to, cik svarīgs ir šis debatas un cik daudz šeit ir dažādu aspektu dzirdēju vairākas lietas, kas um, nav tehniski iespējamas, nav tehniski pa patiesas arī. Vēlos pievērst uh, deputātu uzmanību uh, pārskatīšanas klauzulai 2023. gadam, kur mums ir iespējams uh, koriģēt mērķus. Un vēlos pievērst jūsu uzmanību jau divus gadus jautājumam, eh, kas man divus gadus ir nodarbina, kāpēc mēs nevaram klimata eh, politikas skatīt eh, saskaņoti. Daudz no jums pieminēja tos sektors, kur, uz kuriem netiek attiecināts ETS. Mums bija arī nek un vidēji izmēra sadedzināšanas iekārts un kaut kas līdzīgs. Kamēr mēs turpinam strādāt par, pie katra faila atsevišķi, mēs nezinām, uh, kopēju ietekmi mūsu likumdošanas aktiem. Varbūt, ka mēs darām lietas, kas, ir, kas nav nepieciešams, varbūt ejam kaut kur pārāk tālu citās vai pārāk maz, ko prasam. Un tas nozīmē, ka mēs e, nesasniedzam galveno. Tam būtu jābūt uzdevumam visam parlamentam, kā strādāt nākotnē tā, lai nodrošinātu, ka mums ir saskaņotas e, politikas jomas un e, lai mēs nodrošinātu, ka tiek ņemt vērā visi aspekti. Tad kolēģi no EPP e, runāja par e, šiem 57, 43 procentiem. Tas, protams, ir izskatās, ka mēs e, ar EPP ejam atšķirīgos virzienos. Es sāku ar to, kas mums šobrīd ir, un ja mums kaut kas nepieciešams papildus, tad kā mēs varam panākt to? Jūs sākat ar ar savādāk, parasti pilnīgi pretēji pieeja. Nu, katra grupā runāja par atšķirīgiem jautājumiem. Un vēlos atkārtot to, ka mums ir jāpanāk vairākums. Jo mēs tad zaudēsim savu ietekmi vidas komitejā un parlamentā kopumā. Es aicinu uh, īstenot plašu atklāts debats, bet uh, beigās mums tomēr jānonāk pie plaša vienprātības un uh, vairākuma atbalsta. Priekšsēdētājs, paldies. Termiņš grozījuma iesniegšanai 18.00 15. jūnijā. Tātad tas ir jau šonedēļ. Seši vakarā. Rītdien ir balsošana pulkstens desmitos. Pirms tam koordinātori deviņos jau tie, kas šeit. Paldies visiem, tiekamies rīt!